Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darbie kolēģi un kolēģis, esiet laipni sveikti šodien vidas komitejas darba sēdē. Pirmdien pēcpusdien ir diena, kad daudz ierodas, bet, nu, esam jau daudz skaitlīgi zālē, daudz vairāk nekā pagājuši pirmdien ap šo laiku. Nu, tas jau nozīmē, ka tēma ir nozīmīga, ko skatīsim darba kārtībā. Tās a, projekts ir izsniegts. A, izmaiņas koordinātors sēdē 8.30 mēs tiksiemies, a, nevis 18. šodien. Un vēlamies līdz 9. izstrādāt a, darba kārtību. Dānijas televīzija ir klāta šeit a, zālē uh, uzņēmis pāris kadrus, un arī apmeklētāji no Austrijas. Ir šeit 22 studenti, Lichtenbergers kundze viņus ir ielogusi. Esiet laipni sveikti vidas komitejā. Mm, nekādu priekšsētāju paziņojumu nav, tādēļ pievērsīsimies 4. darba kārtības punktam, respektīvi 3 Tās ir diskusijas ar mūsu uh, komisāru uh, Koniju Hedegardas kundzi par klimatu jautājumiem. Esiet laipni sveikti šeit sēdē. Es jau teicu, ka šodien vairāk cilvēki ir zālē nekā pagājuši pirmdien, jo klimata aizsardzība ir ļoti nozīmīgs temats, un tas, protams, mūs interesē arī visus. Šodien ir pēdējā lielākā tikšanās kad tie, kas dalība valsts Ķīnā, lai sagatavotu tikšanos Kankūnā. Vēl īsti nav zināms, kas līdz nedēļas beigām tiks sasniegts, nu varbūt, ka vēl tikai nojaušai. Rīt no rīta balsosim šajā komitejā par mūsu pozīciju sarunām Kankūnā, par to viedokli, kāds ir mūsu formulējumā novembrī tas tiks skatīts plenāra sēdē. Un mēs a, izskatīsim arī jūsu paziņojumu par 20% CO2 izmešu a, samazinājumu un plus. Tad būtu jādefinē vēl, a, ko nozīmē šis plus, tātad daudz tēmu. Vakar vakarā es vēl izras, izlasīju a, avīzi un vienā no vācu avīzēm redzēju Hildegardas kundzes skaistu. Um, fotografiju. Man liekas, ka tā ir tāda tā kā uh, galdlāmba, un tur ir rakstīts uh, komisāra Heldegardas kundze līdz 2020. gadam samazinās CO2 izmešas un vēl plašāk nekā uh, vienošanās. Uh, pa, vienošanās tekstā paredzētie 20% kā līdz šim. Tātad dod jums praktiski uzreiz vārdu. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs, esmu ļoti priecīga, ka šī tikšanās notiek. Un šī dialoga mērķis ir mēģināt arī uzklausīt jūsu viedokļus parlamentā. Es eh, izteikšos, ļoti, mēģināšu runāt ļoti īsi, un jūs uzdosiet jautājumus par lietām, kas jūs interesē, bet es eh, neesmu iecerējis runāt eh, divas ar pus, pusotru stundu viena pati. Kā jūs zināt, Eiropas komisijas priekšsēdētājs skatīja pašreizējo situāciju un bija ļoti daudzi temati, e, kurus viņš pieminēja runājot par pašreizējo stāvokli Eiropas Savienībā. Taču ir pienācis arī e, laiks domāt par noturīgām investīcijām nākotnē. Šie jautājumi būs kopā ar mums ne tikai šogad, nākošgad, bet ļoti ilgi, un tāpēc komisija pieturas pie 2020 programmas, kas ir ar ļoti nozīmīgu lomu. 20. gadsimtā mēs eh, piedzīvojām ārkārtīgi lielu ekonomisku izaugsmi, kas tomēr bija balstīta uz neilglaicīgu resursu patēriņu, ne tīpaši runājot par fosilajām degvielām. Eh, tādējādi ļoti pieaugā karbona izmeši, un Eiropā mums ir nepieciešams tomēr, eh, lai mēs eh, varētu tam, tam pretstatīt, veidot integrētu un visaptvarošu pieeju. Savā vēstulē parlamenta priekšsādātājiem Buzikam Barosu aicināja domāt konsekventākā un koherentākā veidā, domāt par enerģijas ceļkārti 2000, līdz 2050. gadam, par mūsu programmu 2020, par transporta līdzekļiem un aicināt domāt par to, kā mēs varam apvienot visas šīs iniciatīvas viengabalainā veidā. Tā ir no strateģiskās puses viena no vissvarīgākajām lietām. Tāpat arī Mēs sagatavojam savu klimatu un enerģijas paketi, un mēs plānojam savlaicīgi, savlaicīgu šīs paketes ieviešanu un uz tā balstīt eh, pamatprogrammu nākošajam gadam. Tāpat arī eh, citi mehānismi, kā mm, izpārdošana, eh, vairāk solīšanas mehānisms. Un kritēriju noteikšana, kas vēl ir jānosaka komisijā, un nav nekādu šaubu, ka tas būs ļoti sarežģīts uzdevums un ļoti delikāts uzdevums. Jūs visi zināt, kāda ir tā fona situācija. Uh, un, bet mēs pie tā atgriezīsimies vēlāk. Es domāju, pieminēju trīs strateģiskas iniciatīvas 2011. gadījumā, kas ir manā port, eh, eh, man uzdevuma portfelī. Pirmkārt, eh, zemoglekļa ceļkārti 2050. gadam, otrkārt, klimata pārmaiņu iestrādāšana visās politikās un pēc Kankūnas paziņojums par Pirmās iniciatīvas eh, tika uzsvērtas ehm, Barosu vēstulē, un eh, trešā būs nozīmīgi neatkarīgi no tā, kas notiks Kankūnā, jo Eiropas Savienība ir jāuzņemas vedošu lomu klimata pārmaiņās gan mūsu iekšējā, gan ārējā politikā. Mums ir jāturpina domāt eh, par pasaules visambiciozākajām programmām, uh, un pasākumiem cīņā pret klimatu pārmaiņām. Tāpat arī mums ir jādomā par nozīmīgu oglekļu izmešu samazinājumu. E, pār 2050. gada zemā oglekļu izmešu ceļu kārtē. Klimata un enerģijas e, paketi būs e, kā dzinējs spēks turpmākām izmaiņām, un mums ir jādomā pār uh, to, kā mēs varam īstenot šo savu apņemšanos un kā mēs varam ieviest ilgatermiņa ceļu kārti uh, e, zema ogliekļa ekonomikā. Es uzskatu, ka tas uh, varētu būt kā vadlīnijas 2020, 2020 programmai un cilvēki atkarībā no tā var uh, vadīties no sasniegumiem. Mēs esam iecerējuši publicēt šo ceļu kārtu 2011. gada sākumā. Es domāju, ka maija paziņojums ir sniedzis pamatu debatēm. Šī programma ir apspriesta padomē un skatīta vidas aizsardzības padome, vidas padome nākamajā nedēļā. E, parlaments gatavo savu ziņojumu, un mēs ar lielām cerībām gaidām, sagaidām parlamenta reakciju, lai varētu labāk nodrošināt to, ka Eiropas Savienība ir labi sagatavojusies nākotnēji. Klimats ietekmē ļoti daudz ekonomikas nozars, veselības aizsardzi, jūras, eh, mēžu ekosistēmas un ļoti daudz eh, citus sektorus, eh, kas ir savstarpēji saistīti. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai šīs nozars varētu pretoties klimata pārmaiņām vidējā un ilgā termiņā. Un tas ir nozīmīgi arī, lai varētu stiprināt Eiropas pretu, pretošanās spēju. Tāpēc mums ir jāizstrādā klimata jautājumu būtiskās Eiropas Savienības politikās. E, e, pēc 2009. gada mēs pārskatām Balto grāmatu, lai varētu e, veidot visaptverošu pielāgošanās stratēģiju, sākot ar 2013. gadu. Tāpat arī tas atbilst Eiropas 2020 stratēģijai, kur ir atzīta uh, lielā nozīme, kāda ir klimata pārmaiņām pretoties spējīgai ekonomikai un piemērotiem pielāgošanās pasākumiem. Tāpat ir jārunā arī par budžeta jautājumiem, jo mums ir jāizmanto budžeta modernizācija, lai varētu e, sakārtot prioritātes un prioritāros mērķus, e, taiskaitā e, darbības pret klimata pārmaiņām Tāpēc nākamā e, pamat, finanšu pamatprogramma e, būs nozīmīga. Un ir nepieciešama atsevišķa juridiskā bāze cīņai pret klimatu pārmaiņām. Ar nožēlu uh, norādu, ka budžeta komiteja ir noraidījusi sagatavošanās darbību, kas bija paredzēta, lai varētu aizpildīt plaisu, kamēr tiek izveidot šis jaunais instruments. Taču es domāju, ka uh, Eh, tas eh, tiks koriģēts pirms tiek panākt vienošanās par 2011. gada budžetu. Tāpat arī mums ir jādomā par sinerģiju, gatavot nākamo budžetu pārskatu un par mūsu eh, klimata politikām visaptvarošu pieeju. Es domāju, ka ir līdzekļi mūsu budžetā jātērē daudz mērķiecīgāk, kā arī ir liels potenciāls, lai klimata jomā varētu sasniegt vairāk. Un, manuprāt, Tā ir ļoti kritiska joma tuvāko gadu laikā. Es negribētu gar, e, un plaši runāt par starptautiskiem sarunām, tikai es gribēšu, tikai es norādīšu to, ka e, sarunās, kas notiek Činčinā, kas ir pirms Kankunas sarunām, un tā notiek sarunas tāpat arī pagājušā nedēļā, e, notika fórums Pirms tam notika fórums, kurā piedal, e, piedalījās 50 valstu pārstāv galvenokārt ārlietu un klimata ministri. Un, manuprāt, no šī, šīs ministru grupas veistījums ir tāds, ka šobrīd Činčins e, e, sarunu laikā tās kategorijas, kas ir katrā kategorijā, ir nepieciešams norādīt vairāk eh, politisku vadlīniju, lai starp Činčinu un Kankūnu ministru un valdības varētu skatīt šos politiskos izaicinājumus un mēģināt samazināt neatrisinātos politiskos jautājumus. Mēs jau visi no Kopenhāgenes guvām mācību uh, par to, cik daudz var paniegt pašā pēdējā etapā, tāpēc mums vajadzētu sagatavot, uh, sagatavoties pienācīgi Kankūnas pasākumam. Vēl viens jautājums, pie kā es gribu atgriezties, ir jautājums par to, kā Eiropa var runāt vienā ba balsī. Tas ir ļoti nozīmīgi, tas ir jāpiemina šeit, un vēlreiz gribu atgādināt, ka tas ir nepieciešams, tā skaitā no jūsu perspektīvas, lai šis vēstījums varētu tikt saprast. Tas būtu nepieciešams Kankūnas sanāksmē. Ļoti īsti par citām iniciatīvām tagad. Viena e, joma ir. E, zemes eh, apsaimniekošanas un meža apsaimniekošanas jautājumu iekļaušanu eh, eh, oglekļa enerģijas paketē un ETS. Tie ir jautājumi, kas nav aptverti ETS, kā arī padomu un parlaments vienojas, ka visām nozarēm ir jāsniedz savus devumus taču pašreizējie ICF nav iekļauti. Tāpat es gribu sacīt, ka šobrīd nav harmonizēts Eiropas Savienības e, pieejas, bet ir jādomā par to, kā pienācīgā veidā tos varētu iekļaut. Tomēr attiecīgais sektoros ir nepieciešams konkrētas darbības, lai varētu nodrošināt to, ka e, tas ir nozīmīgi uh, E, neskārtāja ap, e, apkārtējās, apkārtējās vidas saglabēšanai, lai varētu arī darbības būt pietiekam konsekventas un dalībos tiesniegt dati ticam. Tāpēc 2011. gadā ir plānot sagatavot ziņojumu par e, emisiju iekļaušanu Eiropas Savienības oglekļa samazināšanas dokumentos. Tāpat arī uh, Eiropas Savienības siltumnīcas gāzu uzraudzīšanas mehānisms ir paredzēts uz 2011. Eh, gadu vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt, ir jāņem vērā jaunākās attīstības it īpaši ņemot vērā Eiropas 2020 stratēģiju, tāpat arī ziņošanas prasības, kas ir jāiestrādā šai paketei, un eh, ka tās ir jāsaskaņo ar eh, pārējo esošo likumdošanu. Un Mums ir jādomā par attiecīgām citām, eh, citiem pienākumiem, tā skaitā pienoto nāciju, kas ir būtu jāiekļau mūsu ziņošanas schēmā. Tāpat arī saulēcīga ziņošana no dalībvalstīm, likumdošanas ieviešana konsekventā veidā, lielāks eh, nostiprināšanas darbs no komisijas dar, da, puses un administratīvais darbs no dalībvalstu puses. Tāpat arī ir jāpiemina iepriekš iespējamie priekšlikumi siltumnīca e, efektu izraisošo gāzu samazināšanā. Un komisija ziņos par šī izvērtējuma rezultātiem. Un, ja nepieciešams, tad tur, e, turpmāk uzrab, uzlabos šo likumdošanu. Lūk, ties, tās ir dažas no lietām, e, kas ir konkrēti iekļauts mūsu programmā. Kā jūs redzat, mēs mēģinam ietekmēt likumdošanu, e, kā tā, kāda tā tiks gatavot sākot ar 2011. gada, un pilnīgi noteikti jānorāda tas, ka ļoti nozīmīgi ir mūsu visu instrukciju sadarbība. Tie ir galvenie rīki, kas ir mūsu rīcībā tuvāko gadu laikā. Jā, ja, vielen dank, Frau Kommissarin, für die. Paldies, komisārs, kundzei, par uh, šo stāstījumu par plašajām idejām, jo klimata aizsardzība integrēt citās politikās ir uh, Uh, veiksmes pamats, un pēc pāris nedēļām saņemsim lauksaimniecības uh, politikas reformas projektu, un šogad jau sāksim aktīvo darbu. Tas ir ļoti nozīmīgs uh, sektors klimata pārmaiņu pārvarēšanai. Pēc tam um, būs arī jādājums par struktūra fondiem, vidustermiņu finanšu plānojumu jūs jau pieminējāt. Tie ir tādi lieli kompleksi, kuros jāietver klimata pārmaiņas. Nu, vismaz, uh, To nevar skatīt eh, izolēti vienā no portfeļiem. Tas ietver eh, komisijā daudzas eh, politikas jomas. Daudz ir pieteikušies, kas vēlas uzstāties, vairāk nekā 20, tādēļ man atkal jāierobežo laika. Mm, uzstāšanās laiki, tātad trīs minūtes koordinatoriem un pēc tam redzēsim. Sākumā Rihards Zēberts, kas ir pirmais runātājs. Paldies, priekšsētā, arī no manis paldies. Un es piekrītu arī priekšsēdētājiem. Šī plašā ietveršana ir uh, nozīmīgākais, uh, lai klimata pārmaiņas iesaistītu dažādās politikās. Un uh, komisārs Kondis ir tāds, uh, nu, netik plašs uh, ambīcijas tiek liktas uz Kopenhāgenu. Kopenhāgenā mēs teicām ļoti skaidri, mēs gribam šo uh, juridiski saistošo līgumu, un ja tas tā nav, tad eh, tas nebūtu apmierinošs rezultāts. Bet, komisārs Konzi, jūsu skatījumā, kādi ir eh, šie konkrētie kriteriji, kā jūs vērtēsiet Kankūnu, vai tā sēde būs veiksmīga, jeb nē? Varbūt jūs varētu pateikt, eh, ko mēs sagaidām, ko gribam uh, panākt, jo zinām, ka Ķīnai un ASV ir pilnīgi cita pieeja jautājumā. Uh, par um, klimata aizsardzību nekā Eiropā. Ja mēs tagad paraugamies uz šo daudzo politiku apvienošanu, tad, manuprāt, mums ir liela iespēja, piemēram, uh, struktūra fondos, jo siltuma izolācija un arī citas uh, energo jomas ir ļoti nozīmīgas, lai uh, paaugstinātu efektivitāti. Vai ar kolēģi Hāni jūs kopā izteiksiet iniciatīvas, lai uh, līdzekļi tiktu izmantot šajās jomās, jo jūs zinat, ka. Uh, ēku šodienas stāvoklis Eiropā nav īsti apmierinoši attiecībā uz siltumizolāciju. Kāds būs jaunās iniciatīvas? Un vēl viens jautājums par energoefektivitāti. Jūs zinat, ka mm, jūs. Ka Un tagad apgaismojuma sektors daudzās valstīs arī manas pārstāvētajā uh, E, ir tādi uh, plaši protesti, jo, piemēram, deg, uh, e, kvēldiegas puldes ir aizliegtas tikušas un tā tālāk un tā joprojām. Kādi jūs izteiksiet citus priekšlikumus un, un vai ir kāds jau plānots konkrēts priekšlikums? Paldies, Deberkungs, tagad Jorgensen kungs. Thank you, Paldies, priekšsēdētāji un komisāri Hedegārte. Mēs sociāldemokrātī aplaudējam, kad jūs sakāt, ka Eiropas Savienībai ir jāpatur vadošā loma. Tomēr, ja jūs eh, palūkosties uz Eiropas Savienības pozīciju, kā tā ir mainīsies eh, kopš Kopenhāgenes, tā patiesībā nav pārāk mainīsies. Protams, jūs norādījāt paziņojumu arī pieminot, ka ir ļoti daudz, kas eh, Eh, attiecas uz samazinājumiem agrāk vai vēlāk, un ļoti daudz uz sārunu tematiem un mūsu vadības uzņemšanos. Tomēr, ja mēs skatām uz to, kas notiek, tad nekāds eh, lēmums eh, nav pieņemts. Ļoti daudz spēki, kas uzskat mums jāpieturas, ir pie 20% mērķi, un mūsu jautājums ir, kādi tad, kad tad šie nosacījumi būs spēkā, jo mūsuprāt eh, visi argumenti ir pareizi un tas palīdzētu celt mūsu konkrētspēju nākotnē. Pēdējais jautājums. Kā mēs varam paturēt savu ticamību attiecībā pret citām valstīm, ja mēs Eiropā, kur uzskatām, ka esam līderi, pat nevaram īstenot tos kritērijus, ko nosaka vienotās nācijas, lai sasniegšos divu grādu mērķus? Uh, E, ap, mēs e, e, salīdzinājumā ar apvienotajām nācijām norādām tikai 20%, kad būtu 25-40. Paldies! Nākošais Kris Deivis. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, jums ir, manuprāt, iz, izsniegta visai nabadzīga kāršu komplekta kava sarunu uzsāka, uzsākšanā Skatoties uz Kankūnu, varbūt eh, pietrūkstā politiskās grības, un tāpēc ir grūti panākt eh, nu, vienošanos. Mēs varam eh, norādīt uz Indijas vai Ķīnas attīstību, taču tā kā mēs ļoti daudz skatāmies uz Savienotām valstīm, lai tās uzņemtos vadību, tad Savienotajās valstīs ir visaugstākais izmēšu apjoms uz vienu iedzīvotāju, bet bez am amerikāņu vadības mēs nevaram panākt nekādu starptautisku nolīgumu. Bet šobrīd no Amerikas nav nekādas pus, e, zīmes, ka tā varētu uzņemties šādu vadību. Un ir grūti iedomāties, kā prezidents Obama varētu dabūt jebko cauri kongresā. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo jautājumu. Par situāciju iekšējā ziņā. 20 10% eh, stratēģija varētu būt savietojama ar citām stratēģiem. Es domāju, ka mums ir labs eh, piemērs tam bija eh, balsojums par izmešiem no vieglajiem komerctransporta līdzekļiem un bija ļoti daudz lobēšanas pret šādu priekšlikumu. Bet tas varētu būt ļoti noz, noderīgi gan nozarei, gan lietotājiem bet pagājušās nedēļas balsojums bija samērā pozitīvs. tomēr ir jādomā par arī balsojumiem padomi. Un mums ir jāapzinās par to veidu, kā mēs varam eh, pārstāvēt politikas, lai gūtu vislielāko labumu. Un visbeidzot, atgriežoties pie skepses un šaubu jautājumu par klimata pārmaiņām, neraugoties uz to, kā. Ka E, zinātne mūs pārliecina labāk. Akadēmijas padomi ir skatījusi darbu par IPCC, bet ir bijuši priekšsēdētāji pār komentāru un par e, kāda e, loģika akadēmija akadēmijas padomē, ka pašā arī nevajadzētu vadīt IPCC līdz nākošajam izvērtējumam. Taču e, pašā arī ir sacījis, ka viņš negatavojas apkā, atkāpties, ja vien visas valdības nepieprasīs atkāpšanos. E, e, vai jūs atbalstāt čip, pešā arī līniju šeit? Paldies, Kris Devis. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri, par to, kas izklāstat, eh, kas notiks 2011. gadā, un, manuprāt, jūsu trīs pieminētie punkti ir eh, būtiski. Taču es gribētu uzsvērt to, ka pēc Kopenhāgenes izgāšanās un pēc e, nekustīguma gada vismaz starptautiskā ziņā ir pienācis laiks Eiropai parādīt savu vadošo lomu, un šeit es varētu piekrist kolēģiem Jorgensenam, norādot, ka šeit uz spēles ir Eiropas Savienības ticamība, un ja mēs turpinam piedāvāt un sacīt, ka, piemēram, mūsu emisiju samazināšanas mērķi ir atkarīgi no sarunu rezultātiem, un mēs domājam, domājam, kā iestrādāt eh, klimatu politikās, nav skaidrs, ko tad mēs kā Eiropa darīsim vistuvākajā nākotnē. Un šajā sakarā mēs sagaidām skaidrs ambiciozus likumdošanas priekšlikumus no jūsu komisijas, lai risinātu būtisks jautājums. Piemēram, eh, jūrniecības jautājumus ETS ziņā citus jautājumus, taču es domāju, ka mēs varam panākt skaidru samazinājumu šeit, un Eiropa to ir spējīga panākt pati, un tāpat arī tāpēc mēs sagaidām, lai komisija strādātu ambiciozi. Jūs nebūsiet pārsteigti arī, ka es e, runāju par 20% izmešu mērķi, mīnus 20% izmešu mērķi. Ir skaidrs šeit, ka padome vienmēr sagaida kādu analīzi pa dalību valstīm, un pirms mēs varam e, iet tālāk nekā mazāk par 20%, tad mums ir jāredz, kā dalību valstis varēs to īstenot individuāli, un ja mēs skatām secinājumus, tā dalību valsts norāda, ka tās pavasara padome e, sagaida jaunu diskusiju par šo jautājumu. Cik lielā mērā jūs strādājat pie dalību valstu analīzes un kad e, tas tiks pabeigts? Atkal no otras puses, ja mēs atgriežamies pie, pie priekšlikuma, kas ir vairāk nekā mīnus 20%, tad kāds, kāda būs juridiskā struktūra, vai tas tiks iekļauts kā paziņojums un norādīti, eh, norādīti citi mērķi, jo tā būs jābūt par eh, darba programmu pēc 2012. Eh, gada. Un vēl pusminūte man ir palikusi runājot par Eiropas Savienības ticamību. Šī gada beigās tiks pieņemts lēmums, vai eh, kā mēs turpināsim biodegvielas politiku. Un ja mēs šo jautājumu neatrisināsim, tad ticamība būs uz spēli. Cik uh, lielā mērā uh, un kādā veidā mēs to atrisināsim. So Jūs ļoti labi izmantojat savus trīs minūtes. Pēters Līze. Jā, ja, Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, komisārs kundze. Mēs gribētu jūs iedrošināt, turpināt uh, vienu jomu, kuru jūs uh, pieminējāt attīstīt plašāk, tas ir mērķis 2030. Protams, ka daži strīdi paliek tādi relatīvāki, vai mēs varētu kaut ko vairāk vai mazāk darīt, ja mēs zinātu ilgtermiņā, uz kuriem tad virzamies un ko vēlamies sasniegt. Un tad es gribētu jūs eh, vēl precīzāk uzstāties un teikt eh, un skaidrot mums eh, mērķim 2050. Rīt mēs balsosim par rezolūciju. Un tā ir ļoti laba šī rezolūcija, tīpaši projektā Bet nu viena joma, man liekas, neskaidra. Mēs sakām rezolūcijas projektā 9. punktā, ka līdz 2020. Mm, gadam mums būs eh, zinātnieku dati, kas eh, noteiks, ka mums pat līdz 40% jāiet. EPCC saka 25, vismaz manas informācijas eh, atbilstīgumam un citi 40 ir vēl viedokļi. 80 līdz 95% ir tāda zinātnieka, bet nu var jūs nevarētu vēl ko precizēt no jūsu viedokļa, jo nu, tas izkaisījums ir ārkārtīgi liels. Un ja mēs sakam 80 maz un 95 ir daudz un 25 ir maz un 40 ir daudz, kā tad to var saskaņot? Un pēdējais. Vai ir kas jauns attiecībā uz uh, aviotransportu? Notiek um, nozīmīga konferences Monreālā. Plenārsēdē spēcinājām jūsu pozīciju. Vai ir kādas kustības starptautiskā jomā, kā avio jomā būs arī kāda attīstība? Vai šī blokāda no trešajām valstīm turpinās? jo trešās valsts nevēlas nekādas starptautiskas saistības un vēlas uh, mūs kavēt arī ieviest likumdošanu, par kuru esam vienojušies. Paldies! Paldies Līzes kungam, tagad Ulfs Koks kundze. Eh, tack så mycket, fru Hedegård, eh, för en... Eh, Paldies, priekšsēdētāji, par šo um, jūsu uzrunu. Bet problēma ir sekojoša. Pastāv draudi, ka mēs varētu ierasties Kankūnā ar un ciest neveiksim trīs jomās. Viens jautājums ir par budžetu. Nav joprojām noregulēts tas, par ko bija runa Kopenhāgenā, proti atbalsts klimata pārmaiņu izraisīto saku novēršanai. Un otrs mēģinājums panākt to, ko mēs vispār Eiropas Savienībā varam īstenot pēc, lai varētu izpildīt mērķus, par kuriem vienojamies Kopenhāgenā. Šeit es domāju uh, emisiju jautājums saistībā ar mazajiem, vieglajiem komerc transporta līdzekļiem. Ja mēs pat šeit nevaram vienoties par to, kā izpildīt šos mērķus, uh, un šie mērķi bija vienoti. Kaut gan sociāldemokrāti tos nevēlas atbalstīt, un trešais, trešā neveiksme vai sakāvi būtu saistībā ar oglekļa dioksīda izmešiem, proti šie 30%. Daudzas lielās dalībvalstis vēlas strādāt šajā virzienā, bet mēs zinām, ka lielākā daļa pārējo dalībvalstu neatbalst šo pieeju. Arī mana valsts, Zviedrija, Kopenhāgenes konferences laikā atteicās uh, piekrist šīm 30% rādītājam. Un manuprāt, nebūtu labi, ja mums šis uh, koferis, ko ņemt līdz uz Kankūnu, sanāktu pārlieku viegls. Un es vēlreiz gribētu jūs aicināt domāt par to, ko komisija var darīt, lai uzlabotu situāciju, kā pārvilkt padomi savā pusē un ko mēs parlamentā kā politiskā grupa varam darīt, lai jūs atbalstītu. Paldies, Lepāžas kundze. Lepāžas kundze, lūdzu. Madame le komisāru. Komisārs kundze, sākumā paldies. Es um, ceru, ka 2011. gadā komisija varbūt piedāvāt samazinājumu 30% apmērā no emisijām. Bet nu, tas nav īsti tas, par ko vēlos šodien runāt. Ir divi jautājumi, ko es gribētu uzdot. Pirmkārt, bitumens miltis. Kādi e, pūliņi ir pielikti, lai paaugstinātu uh, mūsu centienus uh, degvielu uh, plašāk ražot, jo mēs saskaramies ar uh, naftas uh, plašāku ieguvi uh, gan uh, no urbumiem, gan arī no naftas piesātinātām smiltīm. Bet tajā pašā laikā mums jārunā par CO2 izmešu un siltumnīcas uh, efektu izrādīsošo izmešu samazināšanu. Bet nu kur tad esam šais tehnoloģijas izmantošana attiecībā uz šo bitumenu smiltu izmantošanu? kāda ir attīstība, un ja, ja nav tādas, tādas precīzi aprēķina CO2 izmašos šai tehnoloģijā, tad mēs ar ekonomiskā realitāte esam, kurai nav nekādas saistības ar ekoloģisko realitāti, un ir nepieciešama tāda kopēja saikne. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, un otrs jautājums par degvielu atjaunīgiem uh, energoresursiem, degvielas kvalitāti un uh, uh, biodegvielas uh, pieaugumu. Vai jūs domājat, 31. decembris, kā termiņš tiks respektēts? Tas ir arī pēdējais jautājums, jau runāju pārāk ilgi. Priekšsēdētājs laipni piešķir man nedaudz vairāk laika, vai jautājums par dažādu augsnes izmantošanu var tikt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 Komisārs kundze, jūs runājāt par to, ka ir ļoti būtiski, lai Eiropai būtu vienots viedoklis. Mēs zinām, ka pagājušā gada tā nebija. Mums nebija vienota viedokļa, tam bija vairāki iemesli, un viens no šiem iemesliem bija, runājot par CO2 kvotām, par to tirzniecību vairāk solīšanā pēc 2012. gada un atsevišķās valstis um, um, atšķirās arī pēc tradīcijām, pēc savas vēstures un arī pēc Kyoto dalību valstu iespējas ir ļoti dažādas. Polijai bija paredzēts samazināt CO2 par 6% pēc Kyoto, bet sasniedza 13%. Rumānijā bija paredzēts um, 8% samazināt, bet patiesais samazinājums bija 37% un ir vēl citi piemēri, bet citās valstīs bija gluži otrādi. Mērķi bija noteikti ļoti augsti, bet netika sasniegti. Uh, Un tagad mēs varētu teikt, ka minētās valstis un arī Baltijas valstis un Čehija un Slovākija un bez šīm valstīm, kas ir sasnieguši labākus rezultātus nekā apņēmās, bez šīm valstīm Eiropas Savienība nebūtu izpildījusi pati savus nospraustos mērķus. Un tāpēc mēs varam teikt, ka mēs nevaram būt vadošie cīņā pret klimatu pārmaiņām. Valstis, kurās es minēju, mērķi tika sasniegti un pārsniegti, un tagad mums jāsaņem vēl sots par to, jo Eiropas Savienība pēc 2012. gada negrib mums atļaut pārdot mūsu kvotas. Un ir svarīgi, lai Eiropas Savienībai būtu vienots viedoklis, bet manis minētā iemesla dēļ tas nav iespējams. Ko jūs darīsiet, ko jūs darījāt pagājušo mēnešu laikā, lai atrisināt problēmu? Paldies, lūdzu, tagad varat atbildēt. Thank you, President. Welcome. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Esiet sveicināti komisāri mūsu vidū, un es gribētu atgriezties pie iep, pie iepriekš uzdotiem jautājumiem, kas ir nozīmīgi mūsu komitejā. Un jūs norādījāt, ka jūs gatavosiet izvērtējumu Eh, lai mēs varētu eh, palīdzēt sagatavot mūsu pētījumu. Jūs norādījāt, ka Ķīna attīstās un mēs varam zaudēt konkurētspēju. Un vai ir skaidrs, uz ko Ķīna ir gatava, eh, kam ir gatava pienākties, vai jūs zināt, kāda ir Ķīnas taktika un kādas būs tās tehnoloģijas? Okay. A lot of questions. Jā. Paldies, tagad lūdzu jūs varat atbildēt uz jautājumiem. Es uh, dzirdēju, tad jautājumi par ļoti sarežģītām lietām, par kankūnai nospraustu, kas, ko mēs vēlamies panākt. Tātad mēs mēģināsim pēc iespējas uzsvērt elementus un izmantot tos pārunās, tātad tos elementus, kur mēs guvām sekmes Kopenhāgenā. Tātad katrai valstī ir jāizpild tas, ko tā apņēmās Kopenhāgenā, jo citādi vienkārši šīm pārunām uh, Kankūnā nebūs jēgas. Un, piemēram, Uh, mežsaimniecībā Red Plus mums ir tāda ambicioza, godkārīga darba programma vai ieceres, kas ar to saistās. Nākamā mēnesī novembrī notiks augsta līmeņa paneļa diskusija par uh, finansējumu. Um, ilg, ilgākā termiņā diskusijas tiks sāktas, un MRV. Un runājot par MRV, arī šajā jomā mums ir paredzēts panākt progresu Kankūnā. Un kas ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mūsu pieeja Kankūnā būtu līdzsvarota. Mēs jau varam, protams, uzstāties ļoti kategoriski un pieprasīt visu, ko vēlamies. Un Bet, ja mēs nepanāksim neko citu, izņemot, piemēram, vienošanos par ilgākā termiņa finansējumu, un nu, tas arī nebūs rezultāts, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīga līdzsvarota pieeja, arī runāju par LCE. Es neatbildēšu tik gari uz visiem jautājumiem, atvainojos, varbūt esmu mazliet nervoza. Par otro uh, plānošanas periodu. Tādam Eiropai vajadzētu būt. Es nedomāju, ka Kankūnā par to īpaši daudz runās, jo lielākā daļa iesaistīto pušu saprot, ka ja mēs nesaistām to ne ar kādiem priekšnoteikumiem, un ne Krievija, ne Japāna, ne ASV mūs neatbalsta, tad gala rezultāts būs tāds, ka vidēji nebūs nekāda labuma no tā visa un nekāds emisiju samazinājums CO2 jomā nebūs. Mēs, protams, vēlamies juridiski saistošu vienošanos, bet arī citiem, protams, no kaut kā ir jāatsakās, kaut kas ir jāpaveic, un mums ir jāpanāk rezultāti šajā jomā par zemes izmantojumu lauksainicībā un mežsaimniecībā un vairākās citās Un es domāju, ka daži no iesaistītajiem sāk jau to saprast. Šobrīd daži saka, ka Eiropas Savienība vēlas sev šo otro plānošanas periodu līdz 2018. gadām, bet uh, ja mēs uh, piekritīsim šādai nostāja, tas nozīmē, ka Amerika varēs atgāzties un neko nedarīt līdz 2018. gadam. Mums nav svarīgi, ka mēs izdomājam, kas tā skaisti izklausās, bet kam nebūs praktiskas ietekmes par budžetu. Protams, ka reģionāliem un struktūra fondiem līdzekļi ir jāpiešķir uh, projektiem, kam kas tiešām atstās labvēlīgi ietekmi uz vidi. Un arī citi projekti par energoefektivitāti notiek un ir paredzēti. Ir virkne jautājumu, kuros, ar kuriem mēs strādājam, un es sagaidu no parlamenta lielāku ieguldījumu arī uh, arī saistībā ar komisāra Ettingera iecerēm energoefektivitātes jomā. Un es domāju, ja mēs apņemsimies samazināt emisijas vairāk par 20%, tad tā ir īstā vieta, kur mēs varam izrādīt savas ambīcijas. Un ir ļoti svarīgi arī, ko par to teiks Eiropas parlaments. Tagad vēl uh, par Eiropas pozīciju. Jūs sacījāt, ka pozīcija nav mainījusies kopš Kopenhāgenes. Nu, neveiksim mēs cietām Kopenhāgenā ne jau savu mērķu vai savu ieceru dēļ. Mēs nebijām vainīgi pie šīs neveiksmes. Apstākļi un priekšnoteikumi bija radīti. Un maijā pirmo reizi mēs runā, pārunās pieminējām Eiropas pašas individuālās intereses. Un, ja startautiskās pārunās nekādu, nekāds taustāms rezultāts ilgākam termiņam netiek sasniegts, bet tas nozīmē, ka mēs varam vienkārši palikt pasīvi. Mums ir svarīgi, lai Mēs, protams, raudzītos uz to, ko dara citi, bet, protams, uzsvērtu arī, ka mēs aizstāvam, ka mēs pārstāvam pašu savus intereses un kāpēc mēs to darām, kāpēc tas ir pamatoti. Un mums e, tiek veikts novērtējums, tas tiek izteikts arī e, tā skaitļos un tiek izmantot finanšu rādītāji. Dažas valstis um, aktīvi iesaistās, sniedz pārskatus, bet jāsaka, īpaši daudz šādu valstu nav. Oktobrī eh, notiks arī ministru padoms sanāksme par šo 20 mērķi 20% samazinājums CO2 emisiju ziņā. Nu, kā mēs zinām, ASV neko nav īpaši apņēmusies darīt, bet pēc Kankūnas mums būs, protams, jāturpina diskusijas. Daži jautāja, kā mēs strādājam ar dalību valstīm. Mēs tiekamies ar katru dalību valsti atsevišķi Mēs sūtam savus cilvēkus, savus ekspertus uz galvaspilsētām, mēģinam skaidrot Eiropas Savienības perspektīvu, skaidrojam, kā iecerētie pasākumi ietekmēs situāciju, arī ekonomiku dalību valstīs, un runājam par potenciālu, kas vēl nav izmantots, un par to, kur ir vajadzīgs lielāks ekonomiskais ieguldījums Mums tiešām varbūt vajadzētu labāku saikni ar finanšu perspektīvu, lai varētu um, iegūt tādu vispārīgāku ainu par lietu kopumā. Kris Deivis runāja par to, ka Amerika neuzņemas līdera lomu, tur jums ir taisnība, un līdz ar to daudziem citiem ir daudz vieglāk paslēpties ar aiz ASV Un mēs runājam par to visās divpusējās sarunās, arī sarunās ar ASV. Diemžēl šobrīd nekas nav, ne, nenotiek, un mēs arī maz ko varam mainīt pārunās ar ASV. Protams, ka tas sarežģīja situāciju, bet es saprotu arī to, ka šī pakotne kas ir domāta Kankūnai, ir īstenojama arī bez Amerikas iesaistīšanā, bez izmaiņām Amerikas likumdošanā. Par bitumenu smiltīm. Pagājušajā nedēļā mēs diskutējām ar automobīļu rūpniecības pārstāvjiem. Viņi ir ļoti priecīgi. Uh, par eh, daudzajām inovācijām vieglo automobīļu nozarē. Jo, ja tas ir izskaidrojams ar to, ka kādu laiku atpakaļ likumdošana tika atbilstoši mainīta, un tagad jautājums par to, vai notiks tālākas izmaiņas, kas at attieksies uz citiem sektoriem, un atbildi jau ir jā, bet Mums ir jā, jāuzdrošinās būt aktīvākiem, neraugoties uz to, ka izmaiņas iespējams būs ļoti lielas. Tātad šajā ziņā, šajā brīdī runa ir par mazo, vieglo komerc transporta līdzekļiem. IPCC Eiropas komisijai nav uh, iespējas formāli iesaistīties vai kaut ko regulēt. Un es jau pieskāros um, jūsu jautājumam atbildot uz atbildot Jorgensena kungam, Britu, Franču un Vācu ministru nostāja ir skaidra un pagājušā nedēļā Dānijas premjers atzina, ka 30% ir reāls mērķis. Tātad šeit eh, tas ir saistīts atkal ar, ar eh, oglekļa dioksīda izmešu samazinājumu. Jūs jautājāt arī par šo mērķi 2020. gadam. Um, Pēters Līze, jūs jautājāt par 80% starptautiskās pārunās, ja mēs to noteiksim kā vienīgo, nevis šo robežu no 80 līdz 95 procentiem. Mm tad jāpatur prātā, ka 2050. gadam mums ir noteikti ļoti tādi ļoti ambiciozi mērķi, un tas ir ilgtermiņa mērķis. Un gan Ķīnai, gan Indijai Uh, bāžas rada tas, ka tām varētu būt pārāk maz rīcības brīvības vai pārāk maz tādu iespēju manevrēt, izpildot mērķus. Tas pats par aviāciju. Es zinu, ka šodien notiks pārunas par dažiem dokumentu projektiem. Mēs neatkāpjamies no savām iecerēm mūsu latiņu ir uzlikta augstu bet joprojām nezinām, vai šīs nedēļas beigās kaut kas būs mainījies, uh, ka, vai līdzīgi kā tas bija pirms trījiem gadiem, vai tomēr kaut kas tiks panākts. Es drīzāk uh, izredzes uz panākumiem vērtēju skeptiski. Un, bet, nu, šā vai tā mēs mēģinām darīt, ko varam. Tagad Rita Sulfskogas jautājums par budžetu un trūkumu finanšu jomā. Es domāju, ka Beļģijas prezidentūra mēģinās pēc iespējas pavirzīt uz priekšu pārunas par vieglajiem komerc eh, transporta līdzekļiem. Un jūs jautājāt, ko komisija var darīt, lai pārvilktu padomu savā pusē. Uh, nu, mēs varam vienkārši nākt klajā ar vislabākajiem argumentiem, ar skaitļiem un uh, rādītājiem, un galu galā arī dalību valstīm pašām, arī izmantojot parlamentu iespējas, ir jāietekmē viedoklis savās dalību valstīs. Un es domāju, ka runāt par oglekļa noplūdi, ja mēs ļausimies pārliecināties un atkāpsimies no tā, ko vēlamies, tas arī radīs darba vietu zudumu. Runāju par bitumenu smiltīm. Nav gluži tā, kā jūs teicāt ka nav nekādas informācijas vai jūs nezināt, kāda ir situācija. Manuprāt, mēs uh, uzrakstījām tādu kā ziņojumu vai informāciju, ko izplatījām. Mēs šobrīd analizējam situāciju, līdzīgi kā tas notiek saistībā ar citām vielām. Un mums varētu draudēt arī tiesas procesi, tāpēc ir ļoti, mums ir ļoti uzmanīgi jāraugās, lai mēs rīkotos likuma ietvaros. Un es ceru, ka līdz nākamā gada beigām mums izdosies panākt progresu. Un ar šo varbūt es varētu jums dot tā um, līdz kā informāciju, lai jūs vienkārši zināt, ka darbs notiek, un es ceru, ka izmaiņas būs pirms nākamā gada beigām. Jautājums arī bija jaut par biodegvielu, vai tiks ievērots termiņš. Es Eh, neslēpšu, mums ir maz laika, bet mēs darām, ko varam. Un vēl bija jautājums par EEU, AAU. Ir vairāki miljoni tonu. Un mēs nevaram ļaut apdraudēt visas pārējās iniciatīvas, ar kurām strādājam. Un es zinu, ka ir dalībvalsts, kurās pārunas par šiem karstā gaisa izmešiem notiek ļoti smagi un problemātiski, bet mēs nedrīkstam uh, atkāpties no Kyoto paveiktā vai Kyoto protokola noteiktā, lai mūs neapdraudētu tas, kas notiek Krievijā. Paldies, un es uh, domāju, ka ļoti labi, ka jums bija mazliet uh, vairāk laika uh, atbildēt uz jautājumiem nekā jautājumu uzdev, uzdevējiem. Bet eh, tagad eh, es stingri došu nevairāk kā divas minūtes katram. Paldies! Komisāri, jūs jau pieskārāties vairākiem tematiem. Taču es gribētu pieminēt vēl divus. Viens ir enerģijas marķējums eh, vieglām automašīnām. Mēs palaidām iespēju garām, tad, kad mēs varējām šo uh, uh, likumdošanu pieņemt, kuru, un jūs to norādījat, ka tas būtu, būtu labs piemērs uh, burkānu un pātags politikai nozarei. Kāpēc mēs neizmantot energoefektivitāti vai degvielas efektivitātes uh, marķējumu? Uh, vieglajām pasažieru automašīnām. Otrkārt, jūs ļoti īsi pieminējām eh, LUCF. Mēs zinām, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. The, the environmental integrity of both in, uh, eh, international. Mēs zinām, ka tas ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienības eh, klimata politikā. Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, kāds ir jūsu viedoklis, kādām būtu jābūt Eiropas Savienības mērķim starptautiskajās sarunās e, attiecībā uz LCF uzskaits e, noteikumiem. Paldies, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka atbildat vaļsirdīgi e, uz mūsu jautājumu jautājumiem jūsu atbildības varētu būt pat lielāks nekā jūs domājat, jo, piemēram, Nīderlandē mums drīz būs jauna valdība, un viņi ir svītroši visas ambīcijas no klimata pārmaiņām, un viņas pilnīgi ir atkarīgi no tā, ko mēs darām Eiropā. Tāpēc turpiniet savu darbu Nīderlandes tautas interesēs, bet man ir viens konkrēts eh, jautājums. Jūs runājat par eh, budžetu oglekļa neitrālu Es eh, gribētu uzdot jautājumu par eh, subs, eh, subsīdijām fosilajām degvielām, tieši vai netieši. Un es neesmu apmierināts ar saņemtajām atbildēm. Atbildes ir sniegtas dalībvalstu līmenī, un varbūt jums ir kāda konkrēta darba kārtība, kā šo jautājumu risināt. Paldies, Vittorio Prodi, nākošais. Sì, signora commissario, per la sua presenza qui. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, komisārs, kundze, esiet laipni sveikt. Es aizvien vēl šaubos. Jo, ja netiek izteikts politisks uh, priekšlikums, kas ievērotu balī vienošanos, tad neredz tādu attīstības iespēju plašākā kontekstā. Un vēlreiz uzsvēršu to, ka ir nepieciešams uh, izveidot tādu emisiju tirdzniecības sistēmu, kas būtu vienkāršāka un tad tāda arī uh, līdz ar to efektīvāka, plašākā izpratnēms ir nepieciešams taisnīgums klimata jomā, uz to jau ir norādījis parlaments. Un gribu uh, pasvītrot arī to, ka diskusija par 20 vai 30 procentiem 2020. gadā manā izpratnē šī diskusija vairs nav tik ļoti nozīmīga, jo ir pilnīgi skaidrs mm, pat laban un arī ir izrādījies, ka pirmkārt tas ir iespējams un otrkārt arī uh, samērojams līdz 2050. gadam sasniegta ekonomika, kurā būtu nulles izmeši. Un ko tad mēs šajā krīzes laikā varētu darīt, lai to sasniegtu? ir absolūti nepieciešams investēt šai nākotnē. Domāju, ka tas ir iespējams. Es uh, piedalos darba grupas uh, sēdēs par klimata pārmaiņu piemērošanu. Šo komiteju ir izveidojusi šī vidas komiteja, Tādēļ mums ir jāuzdod šis jautājums par piemērošanos tā, lai visu sistēmu varētu ievērot un ne tikai atsevišķos gabaliņos. Paldies, nākošais runātājs Florence kungs. Mobilīndustrija gesagt mēs runājam par uh, autorūpniecību, man es varētu dažas citas lietas arī uzsvērt, bet nu labi, šoreiz ne. Esmu nedaudz nosažījies, uh, jo mēs visi Eh, gribam vienoties par to, ka gribam Kankūnā uzstāties eh, vienā balsī, bet ja runāsim par grozījumiem, kādas rīt pieņemsim, nu tad tik tālu nemaz paši nesam tikuši. Tagad jautājums par to, kāda tad nu konkrēti priekšlikumi ir eh, gan padomē, ko tur tā īsti labi var saklausīt, vai, piemēram, ir tādas valsts, kas tagad jau saka, ka viņi nepiekrīt pārējo viedoklim, vai jūs mums varētu kaut ko tā sīkāk pastāstīt. Es zinu, ka jums ir arī labi uh, kontakti ar ASV. Kādas signāls jūs no turienes saņemat un dzirdat? Noteikti ir tādas jomas, kur ir sadarbība diezgan laba, citas nemaz ne. Energo efektivitātes jomā izskatās, ka ir tāds uh, cits viedoklis. Vai jūs varētu pārsteigt mums uh, raksturot situāciju? Paldies! Uh, Pārņokungs. Priekšsēdētāji kungs, komisārs Konze skaidri atbild jūs pirmajā raundā, bet uh, man ir uh, jāsaka, ka jūs uzrunā. Nu, liekas, ka tāds, tāds neveiksmas pilnīgi uh, klā, klātbūtnes efekti ir. Jūs runājat par ambīcijām, jūs pārstāvat kom, komisiju, un pēc tam mēs dzirdat, ka konkrēti ambīcijas neiznoties. Jūs runājat par dalību valstīm, jūs uh, citējāt dalībvalsts, dalībvalsts, dalībvalsts vairāk par 20 reizēm jūsu teiktajā un atgādināšu, ko Florence kungs teikts, ka dalībvalstīm ir tāds ļoti liels svars, bet nu, no otras puses arī nespēja vienoties, un tas ir tas, kas, manuprāt, arī liekas jūsu priekšlikumos ir tā, tā ir tā Eiropas Savienības, nu, maz spēja salīdzinot ar um, dalību valstu uh, uzstājību. Un tādēļ man liekas, ka Eiropas komisijai būtu jābūt aktīvākai. Un uh, no Barozo kunga arī nedzirdēju uh, viņa uzstāšanās laikā, kad viņš stāstīja par saviem uh, plāniem. Nedzirdēju par tādu patiesu uh, Eiropas M ambīciju īstenošanu. Uh, pret klimatu pārmaiņām. Vairāk tik runāts par ekonomikas un finanšu krīzi, bet man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi visos virzienos strādātos. Un tad arī tāds uh, mm, veids, kādēļ Kopenhāgen bija neveiksmīga. Par to jārunā. Un arī par finansējumu, par uh, fondiem, par nodokli, mm, uh, finanšu pārvedumiem un arī citiem, kas uh, nebūtu pretrunā ar citiem plāniem. Uh, un atbilst mūsu mērķiem. Dienvidos ir daudz atjaunīgo energoresursi, vai uh, Eiropas Savienība gribētu būt partneris, nevis uh, gaidīt, ka Ķīna vai kādas citas valsts uh, aktīvāk sadarbojas ar Dienvidu valstīm. Paldies! Tagad Skilakakis kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Bija gandrīz par to, ko jūs sacījāt par energoefektivitāti, taču man ir tāds, ka mēs. Uh, E, par to daudz runājam, bet neko nedarām, vismaz nedarām pietiekami. Mēs esam redzējuši, e, kāda mūsu politika bija e, attiecībā uz obligāto samazināšanu, Eh, par Kyoto neviens eh, nevēlas pagarināt to uz otro periodu. Savienotās valsts un Ķīna nepiedalās. Un kāpēc mums nevajadzētu domāt par ambiciozākiem mērķiem energoefektivitātei, kā papildus vai kā alternatīvu obligātajiem komisijas mērķiem? Un tas varētu būt daudz noderīgāk un, un labāk mūsu vēlētājiem Tas varētu palīdzēt viņiem virzīties eh, uz tādu klimata politiku, un šodien mēs neredzam pārāk lielu kustību mūsu eh, vēlēšanu apgabalos. Vēl viens jautājums, ko es gribētu pieminēt, ir eh, koriģēšana un pielāgošanās. Jūs daudz runājat par prioritātiem, par budžetiem, taču man ir tāds sajūta, ka mūs, mums nav pietiekami daudz pētījumu attiecībā uz to, kas notiek reģionālā un e, nacion, valstu līmenī klimata pārmaiņu ziņā. Baltajā grāmatā mums ir tieši tas pats, kas pirms pieciem gadiem bija pateikts IPCC, un e, arī pēc tam bija ļoti daudzu jautājumu, kā. In IPCC's report, or one big one, so shouldn't we kā neatrisināt jautājumu, tāpēc vai mums nevajadzētu uh, mums, uh, mums Eiropā vairāk domāt par pielāgošanās uh, politiku. Pētēr nākošais runātājs. Paldies. Komisārkā. Sēdētāji. Paldies. Es gribētu mm, komentēt jūs teikto ir um, padoms, um, komisijas un parlamenta dokumenti, bet um, netiek daudz uh, visrunāts par uh, integrētajiem risinājumiem. Tos es gribētu sagaidīt tad, kad tik ievēlēta uh, komisija, tās sastāvs, daudz komisāri runāja par klimatu pārmaiņām un runāja par to, ka jāmaina ir attieksme. Tādēļ es gribētu zināt, kāpēc pēc gada komisijas darba rūpniecība, veselības aizsardzības attieksme un citas jomas netiek aptvērtas. Kāda tad ir šī paradigma? kādas saiknes jūs varat, kādas paralēlas jūs varat vilkt šajos sektoros, ja mēs uh, kompleksi eh, vēlamies eh, jautājums risināt, tad eh, no šīm saiknēm ir atkarīgs tas, vai būsim veiksmīgi. Tātad, kā jūs pievērsīsieties paradigmas risinājumam? Ja, tak, herr formand, og øh, tak til øh, kommissæren. Paldies, saka Aukenskundze. Paldies komisāras kundzei par viņas teikto. Es gribētu norādīt uz to, ka Eiropas Savienība šoreiz sadarbojas. Mēs redzējām, cik nenozīmīga Eiropas Savienība bija tad, kad uh, tā nerunāja vienā balsī, ja tā var teikt. Nu, praktiski tad nemaz nav vairs bijis svarīgs, vai kāds uh, pārstāvēja Vāciju vai kādu citu valstu, lai atbilstītu Eiropas Savienību. Bet, protams, ir arī nacionālās intereses, un to skaidri saskatām šodienas arī situācijas Spānijas un Vācijas komisāri ir uzstājušies mūsu uh, komitejā tā, it kā viņi būtu viņu pašu valstu uh, ministri. Es domāju šeit, piemēram, par uh, ogļu iegūšanas rūpniecību un raktuvēm. Tātad es domāju, ka ļoti nozīmīgi, lai uh, uh, subsīdijas ogļu ražošanai tiktu atceltas, bet piedzīvojam to, ka Spānija tagad uh, atkal pārdomā par iespēju atbalstīt ogļu rūpniecību. Uh, šīm oglēm ir uh, slikta kvalitāte. Tas uh, patiesi tādus ļoti sliktus uh, signālus uh, sūt tālāk. Un tas, kas ir noticis Vācijā, arī tas ir ļoti interesanti. Arī tur uh, vēlas uh, atjaunot uh, valsts atbalstu. Un es gribētu, lai jūs varētu šeit šodien pateikt, ka šeit Eiropas uh, Savienībā uh, Mēs visi sadarbojoties, lai veicinātu progresīvu klimatu politiku un ļoti ceru, ka visi varēsim dot mūsu ieguldījumi nu, ne tikai no parlamenta puses, bet arī, piemēram, no vācu puses. Uh, tiktu īstenots spiediens. Bet šie abi divi gadījumi Spānija, Vācija ir traģiski gadījumi. Es ceru, ka jūs varēsiet sniegt pozitīvu atbildi. Dānijai ir vēja enerģija, nevis tā iegūst enerģiju no oglēm, un tas ir ļoti labi Dānijai. Paldies, komisārs Tātu Hasi runāja par automārķējumu direktīvu, un es gribēju zināt, vai tas ietilpst jūs šī gada eh, darba programmā par emisiju tirzniecības, ka mēs iekļam an, eh, aviāciju, bet tāpat arī jūras transportai vajadzētu šeit iekļaut, un es gribētu zināt, cik tālu mēs esam tikuši, un visbeidzot, es jūs pieminēt 20-30 mērķus klimata pārmaiņām. Vai jūs varētu pastāstīt par tiem sīkāk? Paldies! Judīte Bergisa. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Paldies, Linda, par pēdējo norādi. Tik tiešām. Uh, Jūras un aviācijas degviela ir nozīmīgs piesārņojuma avots. Tālāk par to mēs esam daudz runājuši. Un mēs piedāvājām, un es jau piedāvāju uzklausīšanā ieviest ekskluzīvu kompetenci Eiropas Savienībai sarunās par klimatu pārmaiņām, kas ir klimatu vienošanās, klimatu politika, bet tas ir plašāks konteksts. Tāpēc es gribētu piedāvāt ekskluzīvu mandātu klimatu politikā. Un resursa efektivitāte ir ļoti nozīmīga, lai varētu mazināt mūsu izmešu apjomu. Un arī ilglaicīgu atkritumu pārstrādes programmu. Es domāju, ka resursu pietiekamība ir kā flagmans Eiropas Savienībai šajā ziņā, un mums tas ir jāizmanto sarunās Kankūnā, kā arī jāgatavojas Rio konferencei 2012. gadā, kā jūs, ko es esmu iecerējis. Vēl divi runātāji pietiekušies. Man ir divi komentāri. Runa ir par kritērijiem, par um, vairāk solīšanu, bet jēdziens CDM vēl netika minēts. Varbūt jūs varētu arī par to pateikt Jūs tagad runājāt par otro, nu, tādu saistību periodu Kyoto 2. Nebūtu jau grūti uzņemties jaunas saistības. Mums ir zināms, kas jādara līdz 2020. gadam, un mums ir arī jā, jā, izdara apņemšanās pasaules mērogā, bet jautājums ir, kas bija pirmā, vista vai ola? Olu mēs Tagad, ja, ja nu no ola nav svarīga, kā uzskata Amerika, tad arī Ķīna un Indija um, radītu uh, sarežģījumus. Jo nav arī ieteicams Eiropas Savienībai izcelties, it kā tā būtu vienīgā, kas kaut ko dara. 15 uh, oficiālie pārstāvi no Eiropas parlamenta pārstāvēs mūs Kankūnā. Uh, oficiālajai delegācijai vēlas pievēle, pievienoties vēl citi kolēģi. Un jūs varat parūpēties par to, lai mūsu cilvēki tiktu akreditēti, nevis viņiem būtu jāstāv ārpusē pie durvīm. Paldies! Thank you. First, uh, to... Paldies! Vispirms atbildot Lindai Makevenes Atuhasī, kā es uzdevu jautājumu par uh, vieglu automašīnu energomārķējumu. Jā, es saprotu, ka šeit ir jau ļoti ilga vēsture, un komisija lemj, ko darīt ar šo jautājumu. Es domāju, ka ir svarīgi ka mēs, mēs darām tādas lietas, ko var saprast arī patērētāji. Un no savas perspektīvas es saprotu, ka ir atšķirīgi viedokļi, taču mēs diskutējam šo jautājumu un es domāju, ka ir jādara arī kaut kas, kas būtu tuvāk mūsu pilsoņiem. Tālāk. Lūdzēf, kāda varētu būt Eiropas Savienības pozīcija, mums ir atsaucis šeit, un es domāju, ka mums ir jāatrod risinājums pat vai nu bruto, vai neto, vai cita veida uzskaiti. Un mēs zinām, ka ir dažas valstis, tā skaitā Somija, kam ir problēmas ar šo jautājumu, un mums ir jāatrod viena kopīga Eiropas pozīcija. Un jāpanāk kompromiss, lai mēs konsekventi varētu e, rīkoties un lai mēs e, lai atbilst tas, ko mēs darām šeit Eiropā un ko mēs starptautiskā līmenī sakām, kā būtu jārīkojas. Tāpat tika uzdots jautājums par eh, fosilās degvielas sub, subsīdijām. Es domāju, ka diskusijas par ogļu subsīdijām un eh, komisijas eh, Atbilde ir viena, viena no atbildēm, tāpat arī Margarita Traukēna uzdeva šeit jautājumu, ir divas iespējas. Viena ir valsts palīdzība pār e, finansiāli neizdevīgām ogļu rāktuvēm. Mēs nevaram to turpināt līdz bezgalībai, tas ir jāierobežo laikā, un tāpēc ļoti svarīgi bija šai komitejai paziņot, ka taim ir jābeidzas mūsu mandāta laikā tātad 1. oktobrī 2014. Gaidā, lai nāk, gadā, lai nākamā komisija nesāktu atkal visu nosākuma. Tas, manuprāt, ir būtiski vides ziņā, klimata ziņā un ir tiesa, ka vēl ir diskusija par ļoti specifiskiem valsts palīdzības gadījumiem Taču gribu sacīt, ka tad, kad komisija pagājušā nedēļā to pieņēma, tad arī termiņš bija 2014. gads. Līdz ar to vides aizsardzības izpratnē runājot, termiņš ir tāds, ka 2014. E, gadā šīs subsīdijas tiks pabeigts. Es lasu dažādu valstu laikrakstus, tieši tāpat kā jūs. Es apzinos, ka ne visās valstīs un ne visās vietās tas ir viegli risināms jautājums. Uh, ne visur ir ogļraktos, taču mums ir jāapzinās, ka ir dalība valstis, kas piešķir 50 tūkstoši eiro gadā subsīdijās uz vienu darbietu. Jūs varat ļoti daudz transformēt ekonomikā, ja jums ir 50 tūkstoši eiro uz vienu gadu, uz vienu darba vietu. Uh, Un mēs varam sagatavot deklarācijas, eh, norādot, ka jāatsakās no fesliem degvielām, bet kā mēs varam pārliecināt Indonīziju un citas valstis, ka, ja mēs nevaram atrisināt šos jautājumus paši savās mājās. Tāpēc, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs punkts. Saprodī, kungam, es saprotu jūsu viedokli par 20, 50 un 0%. Jūs zināt, cik tas ir sarežģīti un cik grūti pārliecināt dalību valstis Es dzirdēju jūsu viedokļus, un arī Florence kungs sacīto par to, ka ir jārunā vienā balsī. Es redzu, ka Florence kungs ir devies prom, bet vēlos sacīt, ka piekrītu, ka ja jūs izskatāt eh, grozījumus un diskusijas starp dalību valstīm, tad jā, ir detaļas, kurām mēs par simt procentiem nevaram piekrist, taču tad, kad mēs nākam pie starptautisko sarunu galā, tad mums ir jābūt pietiekami disciplinēciet disciplinētiem, lai mēs varētu atbrīvoties no sīkiem nesaskaņām un ieturētu vienu kopīgu līniju. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs mūs vispār nedzirdēs, kā tas zināmā mērā notika Kopenhāgenē. Paņokungs eh, uzdev jautājumu kur tad ir pēcdarbs, un Eiropas Savienība ir bezspēcīga. Gribu atgādināt, ka komisija strādā astoņus mēnešus, un tas, ko mēģinam darīt ar energoefektivitāti, jo infrastruktūras, zem, kā oglekļa mērķiem, mērķiem 2020. un 50. gadam, kā arī enerģijas nodokļiem, es domāju, ka šeit ir jābūt Eiropas Savienības veidam, kā tā risina situācijas. Mēs varam runāt par transportu, budžetu. E, es domāju, ka jānorāda, ka visas būtiskās sviras šajā etapā ir aizskārtas. Un Es saprotu grūtības, kādas ir, ja dalībvalsts nevar nonākt pie vienot secinājuma. Skalākis kungs uzdev jautājumu par energoefektivitāti. Jūs zināt, tas ir Rucinger kungu portfels. Es eh, zinu, ka 2011. gadā Rucinger kungs nāks klājā ar energoefektivitātes uh, dokumentu. Es ļoti lielā mērā piekrītu jums, ka mēs nedaram pietiekami daudz izpētes ziņā un ir ļoti daudz lietas kur mēs varētu visas 27 valstis darīt kopā vairāk. Un ir ļoti svarīgi tas, lai energoefektivitāte, e, klimata jautājumi, izpētes jautājumi e, tiktu iekļauti, jo tos mēs skatīsim arī nākotnē. Un par pielāgošanos e, gribu norādīt, ka bija 30 dažādi ieteikumi zaļajā grāmatā, un mēs skatām ļoti rūpīgi visus šos 30 ieteikumus. Es piekrītu Pēterles sacītajam par starp savienotajām. Um, and, uh, Mag un Margaretai Aukenai, Linda Makaevanai uh, jau atbildēja par auto marķēšanu. Es apzinos, ka tas nav pietiekami. Un Tāpēc mēs zinām, ka Eiropas parlaments, padomi un komisija ir paziņojuši, ka ja nav globāls kustības, tad mums ir jāskatās, ko mēs varam paveikt reģionālā līmenī un kāda ir mūsu jābūt darba programmai. Es apzinos, ka eh, pagājušās nedēļas eh, IMO notikumi nav visai iedvesmojoši un mums ir jāsaprot, kā risināt tālāk situāciju, taču es saprotu, ka šeit ir, ka tur sēž tās pašas iesaistītās puses, mēs tam visi gatavojamies, un mēs eh, norādām attiecīgajām pusēm, ka mēs pieturamies pie pozīcijas, un ja ne, nebūs panākts progress starptautiskā līmenī, tad mums vismaz būs jādara kaut kas savās mājās. Tālāk mēs varam pastāstīt kopā par 20, 30. Nē, pārāk daudz nevar izņemot to, ka tad, kad mēs sākām gatavot zemograkļu stratēģiju 2050. gadam, mēs uzskatījām, ka ir loģiski runāt ne tikai par 2020. gadu, bet E, kāds tad būs ceļš uz 2050. un tad mums jānospriež ir kādi mērķi 2030. Amerikāņi jau e, ir strādājuši e, šajā jomā, viņi ir sagatavojuši mērķus arī 2025. un 30. gadam. Tālāk. Jautājums par ekskluzīvu Eiropas Savienības kompetenci. Godīgi sakot, manuprāt, šis jau, ir jautājums par runāšanu vienā balsī, un nav tik svarīgi, kura ir balss. Bet tā ir daļa no mūsu iekšējās disciplīnas, lai visas 27 valstis pieņem to, ka mūsu vēstījums ir e, viens. Mums ir e, jābūt vienotam vēstījumam, un tas ir eh, diskusija princips. Mēs eh, to arī bieži atkārtojam Kankūnas sakarā. Tāpat jūs runājat par resursu efektivitāti. Jā, komisija daudz strādā pie šiem jautājumiem, un es varu pateikt to, ka pane diskusijā par kam jānāk eh, klajā ar apvienoto nāciju devumu eh, resursu efektivitātei. Es tur piedalos personālā kapacitāte, taču mēs mēģinām strādāt pie tā, lai mēs varētu nodrošināt pietiekami labu enerģijas efektivitātes un piekļuvas jautājumu risināšanu. Tas varētu iekļauties Rio plus 20 procesā un mēs varētu eh, līdz gada beigām kādus panākumus gūt. Tālāk, priekšsēdētāji, gribu vēl norādīt, ka mēs esam uzsākuši divpusēju sadarbību ar Ķīnu ekspertu līmenī nozars sadarbības jomā. Es domāju, ka tas jums būs interesanti uzzināt, jo es piedāvāju Ķīnas ministriem aprīļa beigās šādu pieju, un viņi piekrita kā mēs varētu nākamajā piecu gadu plānā iekļaut uz tirgu balstītu, uz nozarēm balstītu sadarbību. Un jūlijā notika eksperta sanāksme Pekinā, un tā tiks periodiski atkārtota tādējādi. CDM varētu kļūt par pragmatiskāku uz nozarēm virzītu un mazāk administratīvu un birokrātisku pasākumu. Eh, to mēs varam eh, arī īstenot līdz kalkonai. Jā, un pēdējais punkts maniem dienestiem. Nav grūtību nodrošināt parlamentu delegāciju ar akreditācijām. Mēs to darīsim ar gandarījumu. Ir bijušas diskusijas, kā interpretēt daudz lietas jaunajā sadarīs veidā. Iespējams, dažkārt ir lietas, kas ir vairāk mūsu rokās, taču mums nav nekādu uh, problēmu nodrošināt akreditāciju tik daudziem no mums, cik to vēlas. Un pats pēdējais punkts, e, ko es gribu īpaši uzsvērt, es, kā jau sacīju, situācija Činčīnā šobrīd tiek risināt sarežģīti, Kankūnā arī būs sarežģīta, bet Varbūt citi domā, ka ja mums neizdosies Kankūnā, tad mēs e, to varēsim panākt kādā citā fórumā. Un es gribu skaidri pateikt, ja Kankūna nepanāk pietiekamu progresu, tad ir grūti iedomāties e, kādā citā formā Eh, varam to apspriest. G20 Ķīna negribās, G8 negribēs apspriest to. Tāpēc ir ļoti svarīgi tas, lai visas puses, kuras ir ieinteresētas starptautiskajās sarunās, panāktu progresu, kas mums ir jāizteno, lai Kankūnā tiktu panākti rezultāti. Un kamēr eh, nav neviens pateicis, kas varētu būt par alternatīvu fórumu, kur mēs šos jautājumus varam skatīt, mums ir jāmēģina un jāpanāk tas progress, kas mums ir nepieciešams. Un es eh, cerīgi sagaidu sadarbību ar jums eh, Kalkunā. Paldies, komisārs Kunze. Domāju, ka mūsu debatas bija ļoti tādas interesantas. Jūs redzat, ka mūsu deputāti ir ļoti noraizējušies un aktīvi strādā un piedalās um, problēma apspriešanā pēc Kopenhāgenes mēs mazliet tā kā dzirdējām debates, nu kādā veidā Eiropas Savienība varētu iesaistīties starptautiskās pārnās, varbūt šeit, nu, varētu nevis piemērot vienu, vienot nostāju, bet kaut kā citādi to īstenot, bet es domāju, ka tas nebija pareizais ceļš. Paldies, ka jūs mūs apciemojāt. Mēs noteikti tiksimies Kankūnā Paldies un es novēlu jums sekmes. Čau. So, kolēģi un kolēģi, wir machen weiter in der Tagesordnung. Paldies, tagad kolēģi, mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir ceturtais, mutiski atbildams jautājums, ko uzdevusi Elena Oana Antonesku par jaunajām psihoaktīvajām vielām Eiropas Savienībā. Kolēģi. Došu kolēģei arī vārdu. Varbūt pagaidīsim desmit sekundes, lai publika nomierinās un uh, vides aizstāvji arī nomierinās, vai visi, kas vēlas iziet laukā, varētu arī to izdarīt. see you. Okay. Pas. Continue. Mēs turpināsim darbu. Mēs pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Lūdzu, nomierināties, lūdzu, tagad došu vārdu Antonesko kundzei. Paldies, priekšēdētāji, paldies koordinatoriem par atbalstu, ko saņēmu un par to, ka šis jautājums ir darba kārtībā. Tas ir ļoti nozīmīgs. Žēl, ka nav vairāk deputātu zālē, jo tas skar daudzus. Es ceru, ka mums būs vēl iespējas runāt par šo jautājumu arī citreiz. Uh, Problēma ir ļoti smaga, kas saistās ar sabiedrības veselību. Tā ir daudzās Eiropas valstīs, bet e, Rumānijā un citās Eiropas valstīs pašlaik ir tā atvērtā saucamie sapņu veikali. Un šajos veikalos pārdod likumīgi ķīmiskas vielas, un tās ir legālo narkotiku aizvietotāji. Un tās ir līdzīgas kokaīnam, heroīnam un citām vielām. Tās tiek apzīmētas noteiktām etiķetēm, tur ir rakstīts, ka cilvēkiem iesakām tās nelietot, bet tai pašā laikā ir uzrakstīts, kā cilvēkam kādas devas ir jālieto. Vairāk nekā 500 tūkstošu lietotāju pašlaik ir Rumānijā Eh, tā liecina aptaujas. Tas ir ļoti daudz. Lielākoties tie ir jaunieši vecumā no 14 līdz 23 gadiem. Un eh, daudz no viņiem arī nonāk slimnīcās, un eh, daudzi arī iet bojā. Galvenokārt pārdod vielu ar nosaukumu spaiss Un tā šī ir viela, kas izraisa halucinācijas. E, e, šīs vielas sastāvā ir ķīmiskas vielas un tāpat vēl virkne citu vielu, kā vitamīns E, kofeīns un mentols, kas nav bīstams. Bet daži no, šiem, no šīm kombinācijām satur arī um, smagos metālus. Uh, šī produkti tiek pārdoti kā, nu, teiksim, svecīšu formā vai kā uh, vannas sāļi un uh, iestādēs problēmas rada tas, ka um, nav ticamas informācijas par to, kādā veidā cilvēki lieto šīs vielas un var pieņemt, ka šīs vielas izraisa atkarību, turklāt uzreiz pēc pirmās lietošanas. Un Rumānijas valsts iestādes ir uzsākušas informācijas kampaņu, un arī valdība ir pieņēmusi lēmumu un par to balsos. Proti, ka 36 vielas tiek ierakstītas aizliegto vielu sarakstā. Uh, Um, šis saraksts ir stājies spēkā šī gada aprīlī, bet pēc dažiem mēnešiem jau bija skaidrs, ka saraksts ir jāpapildina ar citām vielām. Pašlaik ir vielas, ko ieved Rumānijā, kas vispār nav kuru izcēlesme nav zināma, bet kuru ietekme ir tāda pati kā stiprajām narkotikām, un ar aizliegumiem šeit cīnīties nevar. Rumānija varbūt ir labākā situācijā, tāpēc, ka ir pamanījusi problēmu. Bet, protams, kā arī citās valstīs uh, varētu būt līdzīga situācija. Un šobrīd iestādēm nav nekāda uh, likumīga pamata darboties. Ir arī visai uh, gara procedūra, kas ir jāaiziet līdz viela tiek ierakstīta aizliegto vielu sarakstā. Ļoti bieži šīs vielas tiek iegādātas tieši saistē, līdz ar to aizliegums vielas tirgot veikalos nepie kā nenoved. Un, uh, manuprāt, mēs varam risināt situāciju tikai Eiropas līmenī, un es ceru, ka Eiropas Savienība nāks klajā ar iniciatīvu. Tas ir iemesls, kāpēc es uzdevu jautājumu komisijai, un jautājums ir, kā komisija uh, domā ierobežot šo fenomenu, proti psihotropo vielu lietošanu un kādus aizliegumu veidus var izmantot, ko komisija grasās darīt. Paldies! Paldies, Antonesku kundze! Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, kas saistās ar lielām problēmām, tieši tāpēc, ka skar jauniešus un tagad komisijai ir iespēja sniegt atbildi. Dana Spinanda pārstāv nodaļu, kas nodarbojas ar, ar eh, narkotiku jautājumiem, un otra kundze no juridiskās nodaļas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, esmu Dana Spinanta no justīcijas degā un arī kolēģe, e, kura strādā ar šiem narkotikotiem, nevarēja būt kopā ar mani. Paldies, ka dodat man vārdu. Īpaši paldies Antonisku kundzei, kur uzdeva ļoti būtisko jautājumu par tik e, svarīgu attīstību narkotika jomām Jauno narkotiku parādīšanās eh, ir, ir dominējuši tendence e, narkotikās. Eh, legālie mikstūras zāļu sajaukumi, sintētiskās e, narkotikas plaši tiek izmantot citīpaši dažādās ballītēs Eiropā Eh, tos var marķēt kā, um, gan kā augu valsts izstrādājumi, kā vannas sāļi, kā uh, eh, minerāli mēsli, bet ir paredzēti cilvēku patēriņam un tie tiek patērēti lielās uh, Eiropas Savienības, daudzās Eiropas Savienības daļās. Vēl jau vairāk tāpēc, ka daudz kur tiek tirgoti uh, E, pilnīgi legāli, un līdz ar to ir legāla alternatīva nelikumīgām narkotikām. Cilvēki uzskata, ka, ka cilvēki neriskē un nepārkāp likumu tās izmantojot. Vai tās ir Eh, legālas. Ja tās ir legālas, tāpēc, ka nav aizliegtas, un nav aizliegtas, tāpēc, ka tās ir jaunas, tās nav zināmas varas iestādēm dalībvalstīs, Eiropas Savienībā vai starptautiskajā līmenī. Taču to ietekmes cilvēku veselību, eh, sociālais veselības aiz, eh, <clears throat> veselības risks nav zināms. Kā tās tiek, kā šie jautājumi tiek risināti Eiropā? Pirmkārt, katra dalībvalsts savā likumdošanā var šādas vielas aizliegt. Dalība valstis arī individuāli atbild par likumdošanu attiecībā uz šo saucamo sapņu veikaliņu vai dažādiem nosaukumiem pazīst zināmo veikaliņu, kas tirgo šādas vielas aizliegšanu. Bet nacionāla aizlieguma nav efektīvi, ja kaimiņu valstī var eh, nopirkt vai internetā nopirkt eh, šīs pašas narkotikas. Tādējādi Eiropas Savienības instruments ir nepieciešams, lai risinātu situāciju. Un tā ir, eh, tas ir padoms lēmums 3, 8, 7, kas atļauj informācijas apmaiņu, riski izvēlu un kontroli jaunām psihoaktīvām vielām Un balstoties uz šo padomas lēmumu, komisija nāks klājā eh, drīzumā ar priekšteikumu par to, kā risināt metodronu, kas ir eh, aizvien eh, kas aiz, kur popularitāte aizvien pieauga Eiropas Savienībā. Tāpat arī Lisabonas Eiropas narkotika aģentūra ir norādījusi, ka metodrons var nu, izraisīt eh, ievērojams veselības problēmas. Komisijas dienesti arī izvērtē eh, šo padomas lēmumu par jaunajām narkotikām, un mēs sākām eh, izvērtējumu pirms vasaras sākuma un ceram to pabeigt 2011. gada pirmajā pusgadā, un balstoties uz vērtējuma rezultātiem, mēs nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, lai varētu uzlabot šī instrumenta darbību, lai varētu labāk risināt šo strauji mainīgo narkotiku tirgu. Un tādējādi, ko tad mēs gribam skatīt šajā vērtējumā? Pirmkārt, uz juridisko bāzi padomas lēmumam, e, kas ir trešā pilāra instruments un kuram būs jākoriģē stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Tādējādi mēs e, es, ap, ap, sagaidām, ka Eiropas parlaments pieņem savus lēmumus šajā situācijā šobrīd parlamentam. E, Eh, attiecībā uz šo eh, lēmumu nebija tiesību. Tālāk procedūras instruments sakarā ar četriem etapiem informācijas apmaiņa ar dalībvalstīm, kopīgais ziņojums par jaunām eh, narkotikām, tālāk riska novērtējuma ziņojums no Lisabonas narkotiku novērošanas aģentūras un ieviešanas etapas. Un mēs skatīsim to, cik piemēroti ir šie soļi un cik piemēroti ir katram spēlētājiem piešķirtie termiņi. Treškārt, mēs skatīsim to, kā var risināt e, legālo narkotiku jautājumu un jāskat arī, cik dinamisks ir tirgus. Ir jādomā par to, vai mēs katrā reizē aplūkojam vienu konkrētu narkotisku vielu vai grupus, vai, vai mums ir vairākas opcijas. Šobrīd eh, pārejas opcijas mūsu rīcībā nekādas nav, un es gribētu pateikt arī to, ka ik viens jauns instruments sekos Eiropas eh, likuma principiem, tam būs jābūt balstītam uz zinātniskiem pierādījumiem, ņemot vērā arī veselības, sabiedrības veselību un starptautisko uh, konvenciju noteikumus. E, komisija ir jāpēta, kādas opcijas ir mūsu rīcībā, un mēs ar lielu gandarījumu sniegsim jums papildus informāciju tagad vai jebkurā etapā vēlāk. Thank you very much. Paldies. E, Dana Spīranta. Un kolēģis, jautājums kolēģi Antonescu, vai jums ir vēl kāds papildus piezīmes? Jā, paldies. Arī es gribētu pateikties Spinants kundzei par eh, šo stāstījumu. Esmu gandarīta dzirdēt, kā komisija plāno veikt šādu izpēdu par 2005. Eh, gada direktīvu. Priecājos dzirdēt arī, ka tas, kas eh, līdz šim tiek apzināts kā nepietiekama regulēšana, tiks mainīts. Ja mēs vēlamies efektīvi darboties pret šīm parādībām, tad mums jāmaina šodienas nostāja nepieciešami jauni pasākumi, jauni regulējumi, jo šie uh, produkti, kas tiek uh, piedāvāti kā tā sauktie karstie produkti tiek aizvien paplašināti, tiem aizvien vairāk tiek pievienoti um, kaņepju augu dzimtas augi un paaugstinās arī veselības apdraudējums. Jautājums ir tāds, vai uh, vismaz šodienas risinājumi, ievērojot eh, tik ļoti dinamisko situācijas attīstību un visas šīs eh, ķīmiskās eh, vielas, kas internetā tiek pārdoti kā legāli produkti un kas nav domāti, lai cilvēks tos patērētu tos nav, nevar tā mm, ierobežot, un tie parāda arī, cik ārkārtīgi bīstam ir situācija, tas ir tāds globalizēts tirgus, Tas ir jauns izaicinājums, lai mēs mēģinātu pretoties, pretoties šim fenomenam pastāvīgi uzlabojot un pagarinot aizliegto vielu sārakstu. Ir tikai viens risinājums, bet tas nevar būt tas vienīgais un uh, īstenākais, uh, ja to samēro ar šo vielu bīstamu dabu. Es gribētu Uh, izpētīt šo problēmu vēl pamatīgāk un ļoti ceru, ka kolēģi man atbalstīs šajā komitejā nākotnes darbībā. Jo šeit mēs runājam par tādu vēl nozīmīgāku fenomenu un problēmu. Šī parādība Eiropas uh, valstīs paplašinās un uh, raisa bažas. Paldies Antonesko kundzei! Jūs stāstījāt, kāda ir situācija Rumānijā ar šīm narkotikām. Citās valstīs situācija būs līdzīga. Jaunieši tās izmanto, ir globalizētie tirgi ražošanai un arī izplatīšanai. Domāju, ka Eiropas Savienībai jārūpējas koordinētā veidā par uh, izmaiņām. Spinām kundze atbildēji, un paldies, ka jūs šo jautājumu esat um, arī oficiālajā darba kārtībā jau uh, um, ieviesus, un mēs um, redzēsim, kāda būs situācijas attīstība un kāds uh, būs nākotnes uh, attīstības temps. Vai komisijas pārstāv vēlas vēl ko teikt? Uh, to to... Paldies par iespēju atbildēt uz šo tālāko jautājumu. Procedūra efektivitāte, lai risinātu jauno narkotiku jautājumu, ir viens no punktiem, kuru mēs. Uh, skatīsim, un Antonisku kundze piemin, pieminēja to, ka mēs šobrīd aizliedzam e, vielas vienu pēc otras, kas e, secīgā kārtībā, kas prasa daudz laiku, un e, ja substance, kas tiek aizliegta šodien, rīt var tikt nomainīta ar līdzīgu substanci, uh, ar nelielām molekulārām pārmaiņām, tāpēc mums ir jādomā par legālām un citām iespējām aizliegt nevis individuālas vielas, bet vielu grupas. Un tas ir tikai viens no jautājumiem, ko mēs gribam risināt, tāpat ir termiņi svarīgi, jo darbības tēms ir svarīgs. Kā jau sacīja, 14 dalībvalsts ir aizliegušas metodromu, savukārt Komisija nāks klajā ar priekšlikumu nākošajā nedēļā. Savukārt mēs nevaram e, kompromitēt zinātniskos pierādījumus tikai ātrāku lēmumu dēļ, tāpēc mums būs jāmeklē atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, jāsniedz sar komplicētas atbildes, e, kas būs iekļautas šī instrumenta pārskatā vēlāk. Paldies! Uh, Paldies, Dānas Pīnants! un vēlam veiksmi darbā narkotiku apkarošanas eh, struktūrā. Vēlam jums vislabāko veiksmi. Paldies. And... Un mēs pāriem no šī punkta pie nākamā, kas ir piektais. Ekonomis. Eiropas vides ekonomiskie konti. Tas ir ziņojums kas ir manā pārziņā. Tas ir ļoti interesants. Mani tas interesē. Tam būs nozīme vēl daudzus gadus uz priekšu. Ir svarīgi arī vispār zināt, kā Eiropas Savienības vides politika darbojas dalību valstīs, vai tā ir efekts, vai tā ir sekmīga Mēs vācam datus un mums ir dati par ekonomiskiem rādītājiem, bet par ietekmi uz vidi savukārt to ir maz. Tāpēc es ļoti priecājos par šo komisijas iniciatīvu, proti izstrādāt likuma projektu par vides ekonomisko datu vākšanu. Un ekonomikas ietekmi uz vidi. Dažās nozarēs dati tiek vākti, dalību valstis var izmantot Eirostatu un piesūtīt tam datus, un finanšu un ekonomiskās krīzes laikā bija redzams, ka šie tātad vides dati tika vākti mazāk, vai šī darbība kļuva tāda tāda tā aprima, tā nebija vairs tik pamanāma, un tāpēc komisija nāk klajā ar šo priekšlikumu. Komisija ir iecerējusi trīs moduļus. Vieni ir. Tad šeit ir trīs lieli moduļi, uh, kā sadalīt datus, kas saistās ar vidi un ekonomikas ietekmi uz vidi. Un es esmu ticies ar iestāžu pārstāvjiem, kas nodarbojas ar, šo, ar šādiem datiem, un manuprāt, ar šiem trim moduļiem nepietiek, un esmu izstrādājis grozījumu priekšlikumus, proti ir vajadzīgs arī ūdens resursu konts, un uh, energoresursu konti, tātad šīs komisijas saraksts ir jāpapildina. Un būtiski ir arī, lai informācija būtu ne tikai par izmantotajiem materiāliem vai resursiem, bet arī par tiem, kas nav tikuši izmantoti, jo ļoti liels resursu daudzums netiek izmantots, piemēram, uh, piemēram, piezveja zvejojot zivis vai neizmantoti materiāli metāla iegūs procesā, kas nav metāls. Un, manuprāt, arī tas viss ir jāņem vērā, lai būtu tāda plaša, vispārīgi izsmeļoša statistikas aina. Un pagaidām tas ir paredzēts uz brīvprātības principiem, jo jādomā, ka būs valstis, kurām būs ļoti daudz līdzekļu jāiegulda šādā datu vākšanā. Un ir būtiski arī, lai iedzīvotājiem, lai pilsoņiem būtu informācija par to, kā tiek izmantoti resursi, kā mainās uh, rādītāji laika gaitā un ir jābūt skaidrībai par vides stāvokli, arī izteiktai eksaktos datos. Un komisijai reizi trīs gados vajadzētu pārskatīt datus, savāktos datus, izstrādāt ziņojumu ar uzlabojumu priekšlikumiem, iespējams iesakot papildus instrumentus. Tas īsumā ir mana ziņojuma saturs. Ēnu referenti Katrīna Sulī, lūdzu. Merci, monsieur le président. Donc, pas grand... Paldies, priekšstādā kungs. Nu, nepārāk daudz, ko gribu teikt. Es tikai ļoti gandrīt esmu par darba kvalitāti. Nav grozījumu, jo nav vēl viss izskatīts, bet nu ir skaidrs, ka es vienkārši nu, ļoti atzinīgi vērtēju darbu paveikto un piekrītu jau jūsu iesniegtajiem grozījumiem un arī tam, ko jūs teicāt. Es domāju, ka tie ir saprātīgi. Un man nu, praktiski nav ne ieteikumu, ne arī kādu pārmetumu. Paldies! Jā, paldies! Nu, to referenti vienmēr ļoti labprāt uzklausa. Tagad Šnelhārta kungs. Jā, nu es jau neesmu nekāds ēnu referents. Es nemaz nezinu, kas mūsu grupā šo darbu veids, bet, nu, es esmu nedaudz kritisks pret visu to attīstību. Mūsu priekšstādātāja priekšlikumi balstās uz uh, komisijas priekšlikumu. Nu, to es pieņemu zināšanai, un es domāju, ka Ja mēs komisijas priekšlikumu ņemam, tad mēs varam izdarīt pareizos secinājumus. Un mēs arī tad izteiksim grozījumus. Bet jautājums ir tāds, nu, ko tas dod, ja šādā plašumā mēs veidojam birokrātiju, uzkrājam informāciju. Un cilvēki atkal birojos sēž un izvērtē to, kādus secinājumus viņi izdarīs. Jūs jau pareizi runājat, un es uh, Esmu referents citos uh, ziņojumos, un šeit uh, lietas savietojas. Es aizvien vairāk aicinu parametriem, kas būtu līdzīgi, kas um, daudz ko aptvērtu. Piemēram, gaisa tīrība tiek uh, regulēta likuma uh, ar likumspēku un ūdens tāpat. Dalībvalsts pienākums ir to īstenot, mēs redzam, ka dalībvalsts to dara, un mēs redzam, ka Eiropā ir uh, uh fenomens, ka gaisa kļūs uh, un ūdens kļūst tīrāks kā nevienā citā pasaules reģionā, bet ko komisija grib darīt ar šiem datiem. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, arī uh, citādā veidā veikt aprēķinus, piemēram, negatīvos skatījums, negatīvos aspektus, kas tad notiktu, ja mēs nebūtu tik striktus nosacījums izvirzējušas, kā tad šie uh, faktori mainītos, kāda, kā, kas rūpniecībai jāinvestē un jāiegūda, lai izpildītu mūsu prasības. Tie ir jautājumi, kas arī publiski tiek diskutēti. Un arī iedzīvotāji par to diskutē lauksaimnieki tieši šos jautājumus izjūta. Ja mēs tikai kaut ko uzskrājam un savācam un sakam, nu viss ir tik ļoti ļauns, ka mums vēl jākļūst aizvien stingrākiem, tad, manuprāt, tas ir kļūdaini. Bet, ja mēs datus uzkrājam uh, un veidojam tos tādus, lai tie ir salīdzināmi starp valstīm, un kuras tad ir tās, uh, kurām vairs uh, nav nepieciešams stingrāk noteikumi un kurām ir, tad es to varu saprast, jo tad noteikti ir arī ļoti liels arī atšķirības pamanāms un ļoti daudzas lietas, kuras. Uh, nu, gluži vienkārši daudzas valstis diskutē un, ka, un saka, ka viņi jau var pieņemt, ko viņi vēlas, un mēs varam darboties kā gribam. Tad man liekas, ka tāda pieeja ir pareiza, bet, nu, es gribētu tomēr jūs pabrīdināt, ka, nu, nevajadzētu vienkārši tāpat vienkārši kaut ko vēl pielikt klāt un pielikt klāt. Mēs dzīvojam vienotā pasaulē, nevis uz salas. Paldies, Šnelhārt kungam. Es uh, atbildēšu vēlāk, tagad ar Sēnis kungs. Thank you very much, Mr. President. And, uh... Paldies, priekšēdētāji. Apsveicam, jūs ziņojums ir ļoti labs. Sevišķi man patīk astotais grozījums par citiem papildus moduļiem, tieši par ūdeni un mežu resursiem. Es varbūt trešajā pielikumā varētu vēl papildināt. Šķiet, ka tur nav paredzēts pietiekami daudz noteikumu par informācijas vākšanu par ūdeni varbūt varētu izmantot ūdens pamata direktīvu. Arī par zivju krājumiem varētu būt vairāk teikts. Mēs runājam par piesārņojuma vai izmešu avotiem, to arī varētu papildināt. Un dalība valstis vāc informāciju par LLCF, bet par to šeit nav, kaut gan to arī varētu ielikt pirmajā pielikumā. Un mēs esam iecerējuši to arī vēlāk iekļaut šajā informācijas Uh, vākšanas sistēmu, varbūt to varētu darīt bez kavēšanās. Paldies! Paldies! Došu vārdu komisijai. Ko komisija darīs ar šiem datiem? Kāpēc dati ir jāvāc? Došu vārdu Muņoka Besas kungam. Pareizi? Vai Eirostata pārstāvis? Thank you very much for giving Paldies par iespēju komisijai izteikties par šo regulas priekšlikumu šajā komitejā, un es gribētu pirmkārt e, norādīt dažus jautājumus, kuru uzdevā runātāja debatēs, un pēc tam detalizētāk skatīt dažus piedāvātos grozījumus. Vispirms, lai sniegtu ieskatu pār to, kā ir veidots regulas priekšlikums. Mēs e, Eirostatā strādājam pie Vides aizsardzības jautājumiem ilgus gadus mums ir bijuši vairāki pilotu pētījumi, mēs esam izstrādājuši nepieciešamo metodoloģiju, lai varētu valsti šos datus izmantot. Un balstoties uz 2009. gadā apstiprināto stratēģiju, kas ietver vairākus soļus, lai varētu šos kontus ietvert, un tie attiecas uz izmešiem, uz vides nodokļiem un apkārtējo vīdi Šie dati jau tiek uzkrāt no dalībvalstiem brīvprātīgā veidā. Savukārt mēs varam saņemt atbalstu un informāciju no valstīm. Šajā ziņā mums sarunas padome norit gludi, un mēs sagaidām, ka problēma šeit nebūs. Tā būtu kopaina. Ja Bet. Eh, has, uh, for, uh, for lai norādītu vides aizsardzības. That, uh, vides kontu eh, būtiskumu. Eiropas Savienībai ir ekonomisko kontu sistēma, nacionālo kontu sistēma, un tie snieg, tiek sniegti saiknē ar ekonomiskajiem kontiem. Tas ir ļoti svarīgs rīks ekonomiskai un vidas analīzē, jo tas dod iespēju gūt ieskaitu, pateiksim, gaisa izmešiem un kā to saistīt ar patērētāju uh, Uh, uzvedību. Tā tad mēs esam iekļāvuši uh, izmešus, kas nāk tikai no uh, ražošanas aktivitātēm, bet arī no patērētā aktivitātēm, kuri iegādājas produktus un tādā veidā, kā patērētāji ģenerē izmešus. Un tādā veidā mēs varam saistīt vides uh, E, kontus ar nacionāliem ekonomiskiem e, kontiem. Mums ir iespēja šos datus sasaistīt harmonizētā vietā ar datiem nacionālajos kontos, lai mēs varētu labāk nodrošināt vidas un ekonomiskās studijas. Tas tiks sacīts, lai pamatotu to, kāda ir eh, interese veidot šādus vides ekonomiskos kontus. Turklāt jāapzinās, ka šo operāciju izmaksas dalībvalstīs ir augsta, un mēs nevaram visu sistēmu e, ieviest vienlaicīgi. Mums tā ir jāveic pakāpeniski, jātestē un jāievieš valstīs, kas jau to ir izdarījušas. Tie bija sākotnēji punkti. Un tagad es gribētu arī norādīt divus konkrētus grozījumus, kas ir piedāvāt ziņojuma projektā. Tie ir astotais un devītais. Astotajā grozījumā, kā jau es sacīju iepriekš, mēs piekrītam, ka šie trīs modeļi, kas ir piedāvāti eh, priekšlikuma projektā, ir daļa no visaptvarošas pilnīgas stratēģijas, kur ir apsta, apstiprinājis uh, Nacionālo statistikas biroja ģenerāla direktorāts 2008. gadā. Mēs uzskatām, ka iekļaut, eh, ka atsevišķis eh, punkti būs uh, sar, grūti ieviešam dažās dalībvalstīs, un mēs gribētu, lai tas plāns, kas ir, lai tiktu iekļauts apsvērumā, un dalībvalstis piekrīt pakāpeniskai pieejai dažādu modeļu pieņemšanā. Tas būtu pirmais. Otrais punkts attiecas uz devīto grozījumu, un kā jau es sacīju, e, iesākumā mēs sākam pilotu pētījumus ārpus šī regulējuma ietvara, lai mēs varētu iet dziļāk e, vidas aizsardzības sektorā, enerģijas kontos un mēs e, darām, veicam šo pildu projektu bez regulējošā ietvara. Jo atsevišķas darbības var izrādīties pret, pret produktīvas. Mēs domājam, ka ņemot vērā nākotnē plānotās stratēģijas, tās varētu būt pietiekamas un iespējams jau e, šogad dokumentu varētu pieņemt dalību valstis. Un noslēgumā es domāju, ka ievies šo regulu maksimāli drīz ir ļoti nozīmīgi, jo mums informācija ir, drīz, ir nepieciešama un jo ātrāk mēs varam regulu e, sagatavot, jo labāk. Uh, būs. Paldies! Jā, dank, eh, Paldies! Dievs man jūs kungam. Atvainojiet, ka izrunājam reprēs jūsu vārdu. No Eirostat vairāki uh, runātāji ir ieradušies. Paldies arī par šo darbu, ko jūs jau esat iepriekšējos darbos paveikuši brīvprātīgā bāzē. Tagad tas būs um, saistoši. Un Šnelhārta kungs uh, grib uzdot papildu jautājumu. Es arī viņam gribu teikt, ka uh, mēs nerunājam, uh, lai vienkārši konstatētu, kas vēl nav uh, sasniegts, bet nu, lai sasniegtu tādu pozitīvu efektu, uh, kas būtu vēl izdarāms. Nē, šeit um, runa ir par to, lai mēs konstatētu, mm, kas ir bijis veiksmīgs, vai kas vienkārši domā, ka viņi ir veiksmīgi strādājuši, bet nu, tajā pašā laikā, ievērojot emisijas izmešus un pārējos a, faktors, a, tomēr konstatēt, ka nav tā situācija tik ļoti veiksmīga bijusi. Un ilgtermiņa perspektīvā varbūt, ka tas būtu pat vēl vairāk, nevis pat mazāk, un tādēļ mums vienkārši nu, nav vienmēr pietiekam daudz datu. Par ar uh, sēņas kungu jautājumiem es tos vēl izskatīšu. Uh, šie dati par ūdeni un emisijām jau ir komisijas programmā. Tad uh, arī man tas būs 3A pantā prasīt. Bet Šnelhard kungs vēl gribēja ko jautāt. Jā, pavisam īsi esmu nobežījies ar visu šo lietu par sekojošo, ka atkal būs datu savākšana, un tā es domāju, ka 2014. 2019. gadā tas notiks, ka mm, atkal tiks jauni parametri izstrādāt, lai šeit tādu vairāk, nu tādu plašāku, korektāku skatījumu sasniegtu. Manuprāt, tas ir ļoti bīstami, jo. Uh, Šajā īsajā laikā mums nekad nebūs tāds skaidrs pārskats par visu kopējo bilanci un, piemēram, paraugoties par vēja enerģiju. Uh, um, desmit gadus jāstrādā iekārtā, lai, ja, nu, teiksim, atstrādātu to enerģiju, kāda ir patērēta, lai to izveidot, un pēc tam atkal tiek um, labots šis uh, vējģenerators, un tā ir nu, praktiski tāda tā kā sīzifa akmeņu velšana. Un uh, arī tāpat arī par atjaunīgiem resursiem, resursu uh, taupīgu izmantošanu, mēs varam šos aprēķinus veikt, bet es domāju, ka tas ir, nu, pārspīlēt tādā apmērā, kā tas ir. Nu, varbūt, ka priekšstādātājs man pārliecinās sarunās, ka tas ir vajadzīgs vai kā savādāk, bet, nu, pat labāk šo situāciju redzu, kā tas ir. Priekšstādājs, nu, katrā gadījumā mēģināšu tā darīt, un jūs taču arī nesat pret, lai mēs no visiem savākt ekonomikas datus no multi. Uh, nacionālajiem uzņēmumiem līdz pat amatniekam. Tas tikpat nozīmīgi, kā e- eksporta, importa, mēs šos e, ekonomikas datus pārzinām un ekoloģiskos datus mēs daļēji nezinām tādēļ. Tā ir arī, nu, šī, tas ir šis mērķis, un uh, mēs vēlamies rast tādu bāzi, lai redzētu, vai mūsu politikas ir bijušas veiksmīgas vai nē, un lai varētu tās tad arī mērtiecīgi mainīt. Un pārties man jau kunga teikto. Jā, nu mani grozījumi, piemēram, astoņi ir uh, vērst uz papildus moduļu attīstību un ieviešanu un jaunu attīstīšanu. Tas nav līdz 2013. un 2014. gadam domāts. Tā ir norāda uz tādiem moduļiem un veidiem, kas mums ir liekas liederīgi un nepieciešami. Ir vēl 11. grozījums, un mēs sakam, ka 5 gadu laikā pēc uh, stāšanās spēkā uh, komisija izstrādās uh, ieviešanas ziņojumu un piedāvās uzlabojumus. Nu, tas ir tāds ietvers. Nav teikts, ka šeit viss jau simtprocentīgi ir noticis. Mēs redzēsim, kā kas ir izdevies un kas nē, kas vēl nav bijis iespējams. Jā, labi. Keiton, lūdzu. Just again, it's now not important. Es gribēju sacīt, ka ziņojums ir ļoti labs un ka pirmajā pielikumā ir norādīti izmeši, bet izmešu sadalījums pa kategorijām, līdzīgi kā norādīts konvencijā. Tas pats attiecas uz ūdeni, trešajā, trīs āpantā. Uh, ir eh, aicināts norādīt vairāk modeļus. Es gribu sacīt, ka mums ir nepieciešami noteikti dati, no, jānosaka dati par ūdeni. Es gribētu redzēt vairāk detaļu, bet vairums eh, no lietām jau šeit ir iekļauts un ziņams ir ļoti labs. Daten für Wasser. Dati par ūdeni. Vai mums ir dati eh, par ūdeni no uh, ietver uh, direktīvas par ūdeni? Lūdzu. Yeah, on the, on, uh, on, on water, uh, we have the par ūdeni ir mums informācija. Uh, papildus tam nākotnē plānotajos modeļos ir arī ūdens uzskaites informācija paredzēta. Un būs plašāka informācija par ūdeni. Mēs šajā priekšlikumā ūdeni nesam iekļaujuši, bet ūdens eh, eh, pamatdirektīva iekļauj informācijas eh, uzkrāšanu vai to veiktu Eurostat vai vidas aģentūra, tikai noskaidrs vēl. And it's exactly this data that we want to be put in the annex. Un tie ir tie dati, ko mēs gribam eh, pielikumā. Mums ir dati, tad iekļausim viņus. Eh, Jautājums bija par to, ka mēs iekļaujam uh, uzskaitē ūdeni. Ļoti grūti šobrīd to izdarīt, jo, jo tas um, pārslogotu uh, visu sistēmu un nebūtu šajā etapā tas iespējams. Yeah, well, just to my colleagues uh, tell me. Kolēģi, kā, kā, jau, kā, jau, kā jau sacīju, mēs plānojam iekļaut un ūdens resursu kontus eh, plānojam iekļaut, eh, bet šajā etapā tas ir grūti izdarams. Tad darbs ar ūdens kontiem notiek. Okay, basically what, what I want to pamatā tas, ko es gribu sacīt no metodiska viedokļa. Ūdens ir tik svarīgs, ka ja mēs to salīdzinām ar citu materiālo plūsmu, tas um, pārslogos visu tabulu. Tabulā jums būs ļoti daudz uh, Eh, būs vairums, eh, vislielākais stabiņš būs ar, ar, ar ūdeni un pārējie stabiņi, kas ir metāli, minerāli, vispārējais būs vienkārši niecīgi. Tāpēc Eirostatā mēs uzskatām, ka ūdenim ir nepieciešams atsevišķs konts un to nevar iekļaut materiālu plūsmas kontos. Tieši tāpat kā, tieši tāpēc, ka mēs piekrītam jūsu viedoklim, ka ūdens ir tik svarīgs un to nevar neņemt vērā. Bet šajā uh, punktā mēs neesam sasnieguši metoloģisko uh, briedumu, lai varētu ūdeni iekļaut. Mēs strādājam pie tā un mēs izmantosim tos datus, kas ir jau daļa no ūdens pamatdirektīvas. To es varu pateikt par ūdeni. Es varu atbildēt arī uz dažiem jautājumiem par emisijām vides kontu loģika ir skatīt sadalījumu pa ekonomiskām aktivitātēm. Mēs nediferencējam e, emisijas atkarībā no avota. Tā ir pamata atšķirība starp Eh, inventāriem un kontiem. Mēs skatām eh, aktivitāti, kas ir atbildīga par kontu. Nevis, teiksim, kā degvielas sadegšana, kas ir, eh, kas ir atbildīga par, par izvēršanās rašanos, jo Jo de, degviela tiek dezināta daudz kur, vai arī transports. Jums ir transports, ražošanā, transports lauksaimniecībā un inventāros, kas ietilpst sadaļā transports, kontos, tas tiks sadalīts pa ekonomisku aktivitāti. Jo viss pamatmērķis ir saskaņot e, e, emisiju datus ar ekonomikas datiem. Visa loģika ir atšķirīga. Paldies! Jā, vielen dank. Gibt's weitere Wortmeldungen? Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Florence kungs. Es gribēju pozitīvi vērtēt komisijas centienus, bet no nu, ko tad tas viss ir vērts, ja dalība valsts Uh, tos saistības, kāda izriet no atsevišķām direktīvām par uh, ietvaru līnijām vai arī elektroniskie atkritumi. Manā skatījumā ļoti aktuāli, ja dalība valsts um, tās neievēro. Un šeit ir četras dalība valsts, vecās dalība valsts, mm, dibinātāja valsts, kas pastāvīgi nesniedz savus datus un ne tikai nesniedz, bet arī nesavāc. Un tādēļ, nu, šoreiz es. Uh, atbalstu komisiju, un es gribu teikt, ka komisija tai ir nepieciešams tāds daudz plašāk piekļuvu datiem un faktiem, lai mēs galu galā tieši to statistiku varētu iegļūt un uzzināt tās, lai mūsu vides politika gal galā būtu veiksmīga. Es gribētu apgalvot, ka 3E direktīva, nu, pirms atkal sāksies strīds, vispār nedarbojas, jo. Uh, Tā vienkārši nav īstenot, nekādi dati nav piešķirti, komisija arī nav nekādas pieejas datiem, un kā tad tā tak nevar to vienmēr pieprasīt, un ja mēs prasām datus direktīvā, tad mums ļoti skaidri jāpasaka, ar kādiem instrumentiem komisija var šos datus iegūt. Es zinu, dažās jomās, eh, piemēram, atkritumu jomā, tas nu praktiski ir pat fars. Uh, cik labas mēs esam direktīvas izstrādājuši un ko dalība valsts. Un tad izdara atkritumu dalība valsts. Nu, e, nu, pateikšu pāris vārdus, tad jums vakariņas nemaz negribēsiet šovakar ēst. Mums jāstrādā ir mazāk, bet jāskatās, lai viss tiek ieviests. Paldies! priekšsēdētājs, nu kā tad būs, kā izskatās datu sniegšana vecās dalībvalsts, jaunās dalībvalsts? Vai jūs saņemat tos datus, kādas jūs pieprastība ir daudz trūkumu? Whenever there is a legal act that is... Kāda ir juridisks akts, kurš tiek veidots par statistisku datu ražošanu? mēs saņem tos datus, kas ir pieprasīti. Mums ir eh, pārējais periods, kad eh, valstis var piemērot atkāpes, lai sagatavot savus sistēmas, bet, eh, kad pārējais periods beidzas, mēs savācam datus un veicam atbilstības monitoringu, kas tiek apspriests ar valstīm un uz tām valstīm, kas eh, nesniedz vai lēnām sniedz vai nesaulēcīgi sniedz datus, mēs parasti nosūtam e, atbilstības brīdinājums, kas parasti ir efektīvi. Šobrīd mums nav neviens e, gadījums, kad mums vajadzētu sniegt prasību Eiropas tiesā Parasti mēs tiekam galā ar eh, brīdinājumu vēstuli, kas tiek nosūtīta valsts pastāvīgai pārstāvniecībai. Runāt par vidas kontiem. Mēs saņemam informāciju par eh, eh, tīri jau brīvprātīgā kārtā no dalību valstīm. Ja mēs varam to brīvprātīgo informāciju piemērojam ko mēs vēlamies, mēs jau saņemam, un 2011. gadā, kad mēs ieviesīsim pār, jauno pārejas periodu, mēs uzskatām, ka būs ļoti maz atkāpes šī pārejas perioda laikā, un sākot ar 2011. gadu Eurostat saņems eh, datus eh, pienācīgi un savlaicīgi. Okay, thank you very much. Uh... To... Paldies, ka bijāt eh, Briselē un laimīgu ceļu uz Luksemburgu, kas nav tālu no manas dzimtās vietas. 13. oktobrs balsosim komitejā 9. novembrī. Un mums ir šis jaunais grozījuma instruments, ko mēs varētu izmantot. Un tad nākošais sastais punkts - bioloģisko ķīmisko un uh, kodola um, stiprības uh, paaugstināšana Eiropas uh, Savienībā. Liotārdas kundze ir referents šajā uh, jautājumā. Paldies! Paldies, Lainēn kungs, arī, ka nosaucāt visu nosaukumu. Es mēģināju izteikt priekšlikumu lai eh, noteikumi tu kļūtu uh, striktāt attiecībā uz ķīmisko, radioloģisko un kodolu uh, noteikumu. Uh, un mm, nākotnē lietošu saīsinājumu CBRN šī diskusija ir saistīta ar kodolu materiālu izplatību. Uh, Bet šeit komitē esmu um, vērsas uzmanību uz uh, vīdu un veselības aizsardzību, jo um, tas atbilst mūsu um, komitejas darbu uzdevumam. Nu, diskusijas kopumā ir ļoti uh, interesants, bet tieši par tām nevēlos šeit runāt. Sākumā gribu ļoti atzinīgi vērtēt to, ka komisija uh, ir pievērsusi uzmanību uh, šiem jautājumiem par drošību Eiropas Savienībā un domāju, ka būtā. Uh, CBRN uh, atbildība piekrīt dalību valstīm uh, par koordinēšanu. Jāsaka, ka tā ir absolūti nepieciešama. Jo piesārņojums neapstājas pie robežām. Pagātnē konstatējām, ka nekoordinēta darbība novad pie uh, resursu izniekošanas, piemēram, vakcīnu iepirkšanā, tā sauktās cūkgripas laikā. Ja koordinācija būtu bijusi labāka, būtu varējuši ietaupīt daudz vairāk naudas, kā arī vakcīnu pieejamība būtu daudz vienkāršāk kopš 1990. gada un 2006. gadā ir jauna pieeja rasta attiecībā uz dzīvnieku slimībām, bet uh, attiecībā uz cilvēkiem šādas pieejas vēl nav. Tieši tāpat kā uh, dzīvnieku slimību gadījumā mums ir nepieciešama koordinācija, lai samazinātu mm, piesārņojumu. Ir nepieciešama labāka sadarbība starp medicīniskajiem dienestiem, labāk jāplāno infrastruktūra visā ēst ļoti atzinīgi vērtēja to, ka komisijas priekšlikumā profilaks jautājums ir īpaši uzsvērts, un tas ir kaut kas ļoti, ļoti nozīmīgs, un mums uh, vajadzētu mēģināt uh, uzbrukums un arī uh, piesārņojumu novērst. Reakcija un arī darbība ir ārkārtīgi nozīmīga, ja notiek kāds uzbrukums, Jautājums ir arī par to, kā tāds uzbrukums var tikt atklāts. Piemēram, mēra, Sibīrijas mēra gadījumā, tad, kad piesārņojums, piemēram, ir noticis un ir izplatījies, uh, jo tas jau ir pār, pirms tā, pāris dienām šis uh, uzbrukums iespējamais noticis. Tātad es uh, piedāvāju izstrādāt rīcības plānus uh, šādu bioloģiski iespējamu uzbrukumu gadījumiem. Ļoti daudz vielas piesārņo augsni, ūdeni. Mums vajadzētu ļoti uzmanīgi pārbaudīt, kā mēs varam attīstīt plānus, lai savlaicīgi konstatētu šādu uzbrukumu un ātri uh, augsni un ūdeni attīrītu. Tātad tas patiesi jādara ir saulēcīgi. Ir jārīkojas ļoti ātri. Mums ir nepieciešama plāna, ja, piemēram, ir ūdens piesārņojums vai pārtiks produktu piesārņojums. Uh, tad jāievēro, lai būtu krājumi to, lai tos varētu sadalīt, kā cilvēkus informēt par to, ko viņi vēl var patērēt pārtikā, ko ne. Mums ir vajadzīga arī vēl informācija par satiksmes tīkliem. Tie ir, piemēram, mērķi arī uzbrukumiem bieži. Uh, ir nepieciešama laba infrastruktūra, lai upuriem tiktu sniegta palīdzība, lai novērstu izplatību. Tā tad ir nepieciešama laba koordinācija attiecībā uz satiksmes tīkliem. Tāpat uh, satiksmes dienestiem daudz ciešāk jāsadarbojas. Protams, ka tas pats ir sakāms arī par veselības aizsardzību. Tas, kas manā izpratnē nav ietverts šajā priekšlikumā, ir tas, ka vajadzētu daudz kārt vairāk ievērot īpašās iedzīvotāju grupas bērns, vecāks cilvēks, kuriem ir nepieciešama īpaša medicīniskā aprūpa. Uh, lai pēc tādiem uzbrukumiem viņi eh, nu, vienkārši nestāvētu, piemēram, rindās eh, uzbrukuma gadījumos. Un, ja kolēģiem būtu kādas citas idejas, tad es labprāt uzklausītu tās arī. Paldies! Paldies, Leotārs kundze. Kas vēlas lūdzu uzstāties? Paldies! es gribēju sniegt komentārus Džajas kolēģi vārdā. Viņš eh, pirmkārt eh, lūdza sveikt eh, referenti par ļoti līdzsvaroto ziņojumu, kas ir nozīmīgs vides un veselības ziņā, un aicinu uz sadarbību Eiropas Eiropas līmenī un norāda, ka koordinācija ir vislabākais veids, kā rieģēt uz šādām situācijām, kā arī papildus noteikšanai preventīvai darbībām šādiem incidentiem. Mums ir jābūt labāk sagatavotiem un jāveido rieģēšanas mehānismi, lai varētu nodrošināt to, ka harmonizēts pasākumu plāns tiek ieviest, lai varētu risināt šādus pasākumus. Un visbeidzot, Eh, apsveic atsauci uz nekoordinētu um, eh, pārcenšanos vakcinēšanas gadījumā H1N1 eh, gripas apkarošanā, kas noved pie neracionālām izmaksām. Un uzskat, ka mums vajadzētu kā parlamentam veikt izmeklēšanu par vakcīnu izdevumiem no budžeta kontrolas komitejas Eiropas parlamentā. Paldies! Paldies. Prodīkums. Paldies, priekšsēdētājs. Es uzstājos kā ēnu referents eh, sociāldemokrātu grupas vārdā. Pateicos mūsu referentei un, manuprāt, Viņa ir pieminējusi visu, kas ir jāpiemin šajā dosjē, tajā pašā laikā pasvītrojot vairāk bioloģiskos un mazāk citus riskus, piemēram, uzbrukumus kodola objektiem. Kuri varētu radīt e, radioaktīvu un kodolu materiālu noplūdi, kas varētu radīt savukārt ļoti lielas briesmas e, visiem iedzīvotājiem. Tādējādi es gribētu, lai tiktu atgādināti tie riski kodoli un radioloģiskie, kuri pastāv. Pēc tam arī referenti ir pasvītrojusi vakcīnu gatavošanas jautājumu. Es to augsti vērtēju, tīpaši cīņā pret gripu H1N1, bet es eh, ne, nebūtu neesmu izbrīnīts, jo bija runa par pirmo konkrēto gadījumu, kur rāmums vajadzēja saskārties ar šādu veidu incidentu, Turklāt, ņemot vērā informāciju, kas nebija pietiekama, mēs nevarējām iepriekš zināt, par ko varēja būt runa, un bija ļoti grūti izvērtēt riskus. Tāpat arī es gribētu pasvītrot to, ka, manuprāt, mazliet izpaliek uzmanība, kas būtu piešķirt doma preventīvajam darbam, kā sagatavot preventīvo darbību plānus, lai de, zaktiv, deaktivētu um, struktūras, objektus, iekārtas un uh, zemes gabals, kas būtu pakļauti radio uh, kodola vai, vai bioloģiskajam vai ķīmiskajam piesārņojumam, jo tas atbilst tiem sagatavošanās darbiem, kas būtu jāveic visos, eh, visos riskos, par kuriem mēs runājam. Paldies, un tagad Morkunaites kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsādātā kungs. Sveic, Leotāras kundze. Vēlos pateikties par uh, šo atzinumu, par uh, ķerkbn profilaktisko pasākumu stiprināšanu. Profilaksi ir atkarīga no dalību valstīm, bet mums ir nepieciešama kopēja pozīcija Un šis arī komisijas paziņojums ir uh, solis šai virzienā. Mēs uh, dzīvojam tādā samērā nestabilā laikā. Tas ir saistīts ar daudziem dažādiem riskiem. Dažkārt arī nolaidība ir uh, seku iemesls, dažkārt arī uh, apzināta subjektu darbība. Ir nepieciešama profilaktiska pasākuma ne tikai Eiropas Savienības ietvaros, bet arī citās uh, pasaules daļās. Mans pārstāvētajā valstī Lietuvā šis jautājums ir uh, KRKB uh, jautājums ļoti aktuāls, jo ap Lietuvu ir ļoti daudz dažādi uh, briesmavoti, piemēram, uh, ķīmisko e, ieroču atlikumi e, Baltijas jūrā, mūsu kaimiņu valstu plāni būvēt divas jaunas e, kodolspēkstacijas un riski izriet arī no dažādiem citiem avotiem vai arī ir saistīti ar citām modernām, piemēram, tehnoloģijām un to izmantošanu. Nu, katrā gadījumā pamatprincipam vajadzētu būt tādam. Uh, nevis aizliegt daž, dažādas tehnoloģijas, bet paaugstināt uh, tehnoloģiju. Un es uh, piekrītu Prodī kungam, kas runāja par bioloģisko piesārņojumu, par dažādu slimību izplatību. Mums vajadzētu arī daudz citus aspektus ietvert. Un paziņojumā, manuprāt, uh, pietrūkst komisijas pozīcijas attiecībā uz uh, aktuālās situācijas pārskatu un par to, kādi eh, drošības trūkumi varētu būt un kāda ir konstatēta. Tātad, vai šīs drošības sistēmas ir pietiekami elastīgas, lai piemērotos jaunu tehnoloģiju izmantošanai. Uh, Un arī vai ir iespējami profilaktiski pasākumi, lai novērstu dažkārtas terorismu darbības. Jā, un drošības standartu ieviešanu uzlabotu uh, drošību, bet mums nevajadzētu veidot jaunas institūcijas vai jaunas birokrātiskās procedūras. Es pati plānoju iesniegt uh, dažādus grozījumus. un mums vajadzētu kopā apmainīties viedokļiem un izdiskutēt labāko praksi, eh, kā arī palīdzēt komisijai uzlabot drošību. Paldies! Vai komisija vēlētos izteikties šajā brīdī? Yes, thank you very much. Paldies! Esmu Katarīna Svičkova un pārstāvu iekšlietu ģenerāla direktorātu, kas ir koordinators šim darbības plānam. Un kā jūs redzējāt, šis ir visaptverošs darbības plāns. Man ir vairākas sākotnēs piezīmes par eh, pieminētajiem jautājumiem, eh, kuriem es sekoju ļoti lielu interesētību. Like to, uh... Es gribētu sacīt, ka ļoti svarīgi ir apzināties to, ka e, dalība valsts atbildībā ir e, civila aizsardzība un mums jāpatur spēkā e, subsidiartāts princips. Tāpēc darbības plāns vairāk ir vērsts uz preventīvo darbību un visi jautājumi, ko es runāju par sagatavotību, pretpasākumiem un uh, attīrīšanu ir iekļaut darbības plāniem, savukārt ieviešana ir dalībvalstu ziņā ar komisijas atbalstu. Un mēs sākam apspriest ar dalībvalstīm konkrētus soļus ieviešanā. Tie ir jautājumi, ko mēs varam skatīt un nodrošināt to, ka uh, tie tiek skatīti arī dalībvalstīs. Tālāk runājot par jauno tehnoloģiju iekļaušanu un darbības plānu pārskatīšanu. Arī šeit mēs esam atzinuši to, ka darbības plānā ir jāietver eh, prioritātes, lai varētu izprast riskus un lai varētu sekot attīstībai šajā jomā un arī reakcijām. Lūk, e, tas ir darbs, kas turpinās, un svarīgs punkts ir tas, ka komisijai tika lūgts sagatavot ieviešanas ziņojumu pār darbības plānu 2011. gada beigās. Tādējādi var tikt iekļauti arī jauni punkti un tie jautājumi, kas attiec sieviešanu. Paldies! Vai, Leotāra kundze, jūs vēlaties eh, vēlreiz izteikties? Jā, paldies! Paldies kolēģiem par komentāriem, ieskaitot eh, tos kolēģus, kuri piedāvāja grozījumus. Jā. Ja ir grozījumi par piesārņojumu attīrīšanu. Esmu gatava to skatīt. Katrā ziņā, manuprāt, par, tiem, par to ir jārunā. Prodīkungs eh, paziņoja, ka ziņojums attiecās eh, daudz uz bioloģisko un maz uz citiem piesārņojumiem, kā piemēram kodolu eh, piesārņojumu. Tas nebija mans mērķis katrā ziņā. Manis piedāvātais projekts attiecas uz ikviena piesārņojuma un uzbrukuma veidiem, bet ja jums šķiet, ka vairāk ir uzsvars uz bioloģisko aspektu, tad ar nelieliem grozījumiem es to varētu koriģēt, un es ceru, ka kolēģi līdz oktobrim palīdzēs man to paveikt. Es atgādinu turpin priekšsēdētāji, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 11. oktobrī, ir jauna procedūra balsojuma 9. novembrī, un e, balsojums plenārsēdē ir paredzēts decembrī. Un tagad mums ir atlicis darba kārtības pēdējais punkts, kas ir e, Eiropas Savienības un Kamerūnas un Eiropas Savienības un Kongo Republikas brīvprātīgi partnerattiecību nolīgumi par mežtiesību aktu ieviešanu un es došu vārdu komisijas pārstāvim Filipam Mikosam, lai viņš mums izklāstītu situāciju. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies par šo iespēju iepazīstināt jūs ar pašreizējo situāciju, kādā šobrīd atrodas pārunas par brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumiem. Un es būtu, es labprāt atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem, kas būs tieši par Kongo un Kamerūnu. Rīcības plāns, kas bija pieņemts 2003. gadā un 2005. gadā tam sekoja regula, un eh, līdz ar to mums tagad ir trīs nolīgumi. Viens eh, tika slēgts ar Gānu, ratificēts pagājušā gada novembrī, par Kongo un eh, Kamerūnu nolīgumi triks ratificēt tuvākajā laikā. Ir arī virkne citu valstu, ar kurām komisija ir uzsākusi pārunas. Malaizija, Indonēzija. Indonēzija, Indonēzija Centrālā Afrikas Republika, Gab. Un un iespējams, ka būs arī ar sarunas ar Vietnamu, Gvajānu un vēl citām valstīm. Jūs redzat, ka process notiek, iesaistās arvien vairāk valstu. Un e, kas aiz tā visa slēpjas? Šie brīvprātīgie partnerattiecību nolīgumi, kam tie ir domāti? Runa ir par koksnes eksportu um, uz Eiropas Savienību un no Eiropas Savienības, turklāt, um, lai šīs koksnes eksports notiktu legāli, lai produkcija būtu marķēta. Un runa nav tikai par to, kādā veidā mežs ir ticis izcirsts, bet gan arī par visu mežstrādes procesu un koksnes ražošanu kopumā. Uh, pats produkts ir diezgan vienkāršs, bet process pats ir diezgan sarežģīts. Pārunas notiek trīs, mē, trīs līmeņos Runa ir par to, kā tiek uzsākts, uzsākta nolīguma procedūra, kā tiek pārvaldīta visa šī nozare kopumā, lai viss notiktu likumīgi. Tātad nozīmīgi ir ne tikai, kā mešs tiek izstrādāts, bet arī, kā tas tiek pārdots, kā koksne tiek pārdota, kā tas tiek um, apstrādāts, pārstrādāts un tālāk uh, nosūtīts tālāk gala pircējam. Un mēs sniedzam savu atbalstu arī uh, tā, to valstu valdībām, ar kurām notiek pārunas. Un runa ir ne tikai par importu no dažādām valstīm uz Eiropas Savienību, bieži ir tā, ka daļa no produkta, no koksnes nonāk uh, pārstrādes uzņēmumos trešajā valstī un cita daļa savukārt aiziet vēl uz kādu citu valsti. Visa šīs, šis process nav tik vienkārši, kā izskatās pirmajā brīdī, un piegādes ķēdē, kā zināms, koksnes eh, vērtība pieaug, tad gala produktam vērtība, eh, tas saņem pievienoto vērtību. Visa šī procesa pārvaldība paredz gan dalībvalsts, gan vietējā, eh, vietējās pašvaldības līmenī uh, rūpēties par to, lai netiktu apdraudēta um, lai netiktu apdraudēta pamatiedzīvotā eksistence, piemēram, Āfrikas valstīs. Un jūs redzat, ka šajā procesā ir jādiskutē par daudz dažādiem jautājumiem vienlaikus. Turklāt jāņem vērā katras atsevišķās valsts īpatnības un situācija. Un katrā valstī mēs varam sastapties ar citiem e, jautājumiem, kas ir jārisina īpaši, kam ir jāatrod īpašs risinājums un mēs iepazīstamies rūpīgi ar katru valsti un katrai valstī piemērojam tai uh, pieskaņotu pieeju. Mēs iesaistāmies, sadarbojamies ar um, partneriem un galvenie ieguvumi no šādiem brīvprātīgiem partnerattiecību nolīgumiem ir tie parādās tieši dažādo iesaistīto pušu aktīvā uh, iesaistīšanā sadarbībā ar Eiropas Savienību. Uh, Mēs sadarbojamies ar pilsonisko sabiedrību, ar valsts pārvaldes līmeni, ar iestādēm, ar pamat iedzīvotāju pārstāvju uh, organizācijām. Un arī, uh, dalī, arī valstu parlamentu pārstāvji iesaistās pārunās ar mums. Un katrs e, šis e, nolīgums atšķirās no citiem, kaut gan struktūra tiem ir līdzīga. Un par ko mēs, uz ko mēs skatāmies vispirms, tas ir kāds e, ir šis likumīgais vai legālais produkts, kādiem priekšnoteikumiem tam ir jāatbilst. Mēs skatāmies uz darba likumdošanu, uz visiem noteikumiem, uh, kas ir vajadzīgi koncesiju iegādēji vai uh, saņemšanai, kam ir tiesības darboties ar, nodarboties ar mežizstrādu un pārdot koksnes izstrādājums. Un mēs uh, pētām arī uz kādiem uh, produktu veidiem tieši nolīgumu attiecināt. Pastāv produktu saraksti, uh, Un parasti šie produktu saraksti, tiem kā pamats tiek ņemts noteikts bāzes saraksts, kas tiek papildināts. Mēs iepazīstamies ar verificēšanas tehniskajām sistēmām, kā ir iespējams nodrošināt, lai varētu izsakot, no kurienes koksne ir nākusi. Un arī ņemot vērā uh, neatkarīga audita uh, prasības un noteikumus, mēs skatāmies, uh, kā izdarīt, lai sistēma darbotos likuma ietvaros. Un, protams, veicam arī pasākumus caurskatāmības nodrošināšanai. Viss šis nolīguma pārunu process ir uh, iecerēts kā caurskatāms un svarīgi, lai visa informācija par ražošanas apjomiem, par mežistrādes apjomiem, par visiem iesaistītajiem, lai par to mums būtu um, tāda pilnīga aina. runājot par ilgtspējīgas vides jautājumu, arī tie diskusijās parādās kā prioritārie jautājumi. Dalību valstu likumdošana parasti pārēdz ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Un tātad, kā es jau teicu, tā parasti ir viena no attiecīgās valsts likumdošanas elementiem mums jau ir noritējušas pārunas, kā es jau minēju, ar vairākām valstīm, cita starpā arī par suverenitātes jautājumiem, par to, kā sadalīt atbildību vai pilnvaras iesaistīto partneru starpā. Šis process aptver ļoti daudz ko un ir interesants. Un iesaistītās puses dažas no tām, kas uh, nav tādas valdībai tuvu stāvošas, izdo, izmanto šīs pārunas, lai varētu uh, panākt savu uh, šīs, sektor, šī sektora attīstībā savā valstī. Un tā ir tāda kā blakus parādība šādās pārunās. Ehm, saiknes, kas izveidojas ar pilsonisko sabiedrību, valdības iestādēm, interešu grupām, um, jo labākas tās ir, jo labāk arī, jo raitāk iet pārunu process, un šīs attiecības mēdz arī attīstīties laika gaitām. Un līdz ar to situācija iegūst visi, visi iesaistītie, un tas arī nāk par labu rezultātam. Brīvprātīgais partnerattiecību nolīgums ir tirzniecības nolīgums, un tas ir ļoti tāds, tātad ļoti nozīmīgs līdzeklis um, attiecību attīstīšanā, arī tirniecības attīstī, attiecību attīstīšanā. Kā, ar kādām grūtībām mēs sastopamies? Nu, viens ir tikt skaidrībā par to, kāds ir likumdošanas ietvers, uz kāda pamata mēs darbojamies un vai ir nepieciešams veikt kādus grozījumus likumdošanā vai kā uzlabot to. Arī ilgtspējības eh, jautājums mēdz radīt sarežģījumus, jo mums ir jāraugās, lai mūsu ieceres vai tas, ko mēs ierakstam līgumā, vispār būtu īstenojams attiecīgā valstī. Notiek dialogs par uh, būtiskiem jautājumiem, un mēs arī vēlamies to turpināt. Un uh, likumības nodrošināšana ir būtiskākā, ko mēs kombinējam ar caurskatāmību Un eh, mums ir iespējas arī ierobežot korupciju, jo eh, mēs pieskaramies arī, iepazīstoties ar situāciju, mēs redzam arī tā saucamās, kur ir pelēkās zonas. Un mēs uzskatām, ka skaidra marķēšanas sistēma, lai varētu nodrošināt caurskatāmu certificēšanu, var un arī tik tiešām palīdz cīņā pret šo korupciju un pakļauto sabiedrības kontrolē. Vēl viens svarīgs punkts, ko es, ar kur es arī gribētu noslēgt savu stāšanos, ir tas, ka eh, eh, panākums slēpjas tajā, ka visas valstis piedalīsies sarunās un izlēmušas paplašināt nolīguma apjomu ārpus tikai eksportu uz Eiropas Savienību, bet attiecinot uz visu eksportu. Viss, kas tiek eksportēts no Ganas, Kamerūnas, Kongo, ir koksne, kurā būs eh, iz, izsakojama un ar certifikātiem. Protams, ir risks, ka var apiet e, nolīgumu, taču es domāju, ka valdību valdību spēcīgā vēlme uzlabot savas prakses koksnes ražošanā ir nozīmīga un uzteicama. Tādējādi mēs eh, uzskatām, ka eh, VPA sarunas ir ar ļoti daudziem izaicinājumiem ļoti nozīmīgs, jo tas eh, palielina valsts iespējas tāpat. Mūsuprāt, tas ir daudz sološs ceļš Pirmās licences ir paredzētas 2011. gadā. Un tā ir, tas ir arī tas svarīgums, kāpēc ir tik būtiski ievies šos nolīgumus, ne tikai tos noslēgt un parakstīt, bet ievies dažādās sistēmas, kas var nodrošināt to, nodrošināt to ka šie nolīgumi ir uzt, darboties spējīgi un efektīvi. Paldies! Paldies, Nikos kungs, Arsenis kungs, e, izsakieties! ļoti, mm, ļoti īsi. Mēs esam krietni vien pārsnieguši tulku darba laiku. Es negribētu izmantot viņu labvēlību, bet tagad ar sēnis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti īsi gribēju apsveikt eh, komisijas pārstāvu. Mēs eh, ar dažkārt kritiski izturamies pret eh, ārējiem nolīgumiem. Un šeit mēs redzam kaut ko no vislabākās prakses, kā mēs varam rīkoties, kā mēs varam sadarboties ar mūsu um, vājākajiem sarunu tirzniecības partneriem un izturēties pret viņiem ar, ar eh, respektu, cieņu un. No, piedāvājot piemērot Eiropas vērtības, mēs ar to varam lepoties. Taču jūs sacījat, ka šīs valstis izmanto nolīgumu visai tirzniecībai, kas attiec uz mežiem, un tāda jādara visām pārējām valstīm eh, tirzniecībā. Mēs runājam dažus būtiskus punktus, piemēram, sarkanais plus, tie ir maksājumi ekosistēmu, Uh, dienestiem un redz plus galvenais ir dalības pieeja un sadarbība ar citiem, citām interesētajām pusēm. Protams, tas ir svarīgi, ka notiek, um, notiek sarunas šajā uh, sistēmā. Tomēr vajadzētu ņemt, eh, ņemt vērā iegūto pieredzi. Paldies, Kritāna Kris Deivis, nākošais. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par prezentāciju, ko es ļoti augstu novērtēju. Un nolīgums tiek parakstīts ar trim valstīm. Pirmā licence ir sagaidām 2011. gadā. Vai jūs varētu komentēt, kā jūs strādājat ar valstīm. Eh, es negribētu būt cīnisks, bet doma par eh, nolīgumu ar Kongo, kas, eh, kas likvidētu korupciju, šķiet fantastiskā. Kā mēs varam nodrošināt to, ka šeit visa, eh, visa šī sistēma darbosies. Paskatieties uz zivsemniecības nolīgumiem. Mēs esam pārakstījuši zivsemniecības nolīgumus. kur eh, eh, kur kur, kur valdības uh, Eh, saņem eh, subsīdijas un šeit nauda vienkārši paz, eh, pazūd. Jūs zināt to labāk nekā mēs, bet kā jūs varat, ko jūs varat, kādus pretargumentus nolikt pretī manam cinismam, kādas schēmas šeit darbosies, kā, ja bāžas rodas kādā veidā mēs mēģinam veikt kādas korektīvas darbības pirms eh, viss eh, sabrūk vai tiek apiets. Paldies, vēl vairāk neviens negrib izteikties un Mīkos kungs, ja jūs varētu atbildēt, bet tik tiešām pāris minūšu garumā. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi par Red Plus. Red Plus ir maksājums meža aizsardzībai, bet problēma ar to, ka pirmais solis nav pārvaldība, bet mēs domājam, ka valdība, kas eh, ir pirmais solis, kas nodrošina un pārvaldību, kas nodrošina to, ka visa ķēde darbosies. Un ko jūs darat, ja e, pastāv risks, ka šie meži varētu tikt iznīcināti? Ko jūs darat? Jūs apturat maksājumus. Ekosistēmas maksājumi var tikt izmantot, lai varētu atbalstīt šo eh, red eh, procesu. Gvijānai ir nolīgums ar Norvēģiju, un kā pirmais elements šajā projektā ir red finansējums. Atsevišķās valstīs tas darbojas labi, citās netik labi, bet mēs strādājam pie tā, lai abi šie jautājumi būtu uh, saistīti. Tālāk Kris Deviskungs, korupcija runājot. Eh, šeit nav runa par korupcijas iznīcināšanu, bet par tās eksponēšanu atklātībā. Un mēs domājam, ka tā sistēma, ko mēs veidojam, eh, sniedz mums garantīs, ka mēs varētu to eksponēt, ne jau mums. Jo ne jau mēs uh, Tam, tam nav jābūt mūsu atbildībai, bet pati pilsoniskā sabiedrība, kas ir mūsu spēcīgākais partners šeit, un veidojot spiedienu valsts, valsts iekšējā valsts līmenī, jūs varbūt nevarat iznīcēt, iznīcināt korupciju, bet jūs varat to nodarīt, norādīt, eksponēt. Un jūs varat panākt to, lai ko, korumpēts personas nonāk tiesas priekšā. Un tas ir arī mērķis mums, ka pilsoniskā eh, sabiedrība, eh, sabiedrība to kontrolēs. Tāpat arī tas palīdz ieviest neatkarīgu auditu, kas neatkarīgi uzraudzītu visu sistēmu. Neviena sistēma nav perfekta, taču tās, tā padarītu korupciju uh, krietni vien komplicētāku un krietni un visdrīzāk paskaidrot, kā sistēma darbojas. Tāpēc mēs domājam, ka tas ir konstruktīvāks veids nekā tikai iesaistīšanās, protams, ar valdībām, kas uh, ir apņēmušās strādāt. Taču Tas ir konstruktīvs veids, kā iesaistīties tādas sistēmas veidošanā, ko respektē gan to, ko uh, valdība, jā, ja priekšsēdētāji aicina runātāju uh, beigt uzstāšanos. Viņš beidz uzstāšanos priekšsēdētāja paziņot par sēdes slēgšanu. Paldies Mikos kungam par ļoti interesantu ziņojumu. Un, uh, Mēs tiekamies atkal rīt, pulksten deviņos un jauku vakaru visiem.